vārdu lielveikals, uzsvarot sadaļu liels, tātad mums ir jābūt lieliem savā vīzijā par to, ko mēs vēlamies redzēt iekšējā tirgū. Mikrolīmenī mums ir jāizvairās no tām barjerām, kuras vēl joprojām eksistē informatīvas izvēles iespējām. Mums ir jāmēģina radīt legālo ietvaru ja mēs vēlamies runāt par dažādiem līguma nosacījumiem tādās jomās kā finanšu pakalpojumu un enerģētika. Mums ir jāmēģina stiprināt tās vājās vietas tirgū, kuras šobrīd vēl joprojām eksistē, un šeit galvenais būtu nodrošināt patērētāju aizsardzību un kopīgas griešanās tiesā iespējas. Mums ir jāmēģina aktīvāk iesaistīt patērētāju iekšējā tirgū. Un eh, cilvēki to darīs tad, ja tirgus būs patērētājiem draudzīgs. Es personīgi uzskatu, ka nākamās paudzes iekšējie tirgus, iekšējais tirgus būs patērētājiem stipri draudzīgāks. Vai patērētāji būs eh, biznesi, vai tās būs eh, kompānijas, vai patērētāji darbosies reālajā vidē vai internetā, mums ir jānodrošina caurskatāma tirgus uzraudzība ticam tirgus analīze, mums ir jānodrošina pētījumi un jānodrošina adekvāta, adekvāti atbalsti un adekvātas nodeles. Runājot par vienoto tirgu internetu pasaulē, mums ir jādomā arī par privātumu. Tagad varbūt parunāsim par tēmu, kas būs patērētāju aizsardzības eh, stūrakmens tuvākajos gados, un tas ir patērētāju tiesību direktīvas projekts. Šās direktīvas mērķis ir skaidrs. Ir jānodrošina labākas cenas un lielāka izvēle gan atsevišķam patērētājam, gan maisaimniecībām, un mēs to nodrošināsim tādajādi, ka būs kopīga normu un prasību sistēma visiem. Uh, Direktīvas priekšlikums tika izstrādāts pirms apmēram gada, un pēc tam ir bijusi vesela virkni debašu par patērētāju tiesību direktīvām. Esmu uzklausījusi visas e, ie, iesaistītās puses. Un e, es esmu uzklausījusi gan kritiskos komentārus, kur uzskata, ka šī direktīva samazinās patērētāju aizsardzības līmeni Eiropā. Es uzskatu šo kritiku par ļoti nopietnu, es to uztveru ļoti nopietni, un tomēr es ticu, ka direktīva nākotnē ikvienam, gan individu, gan mājsaimniecību līmenī, nāks par labu. Rīt pēcpusdienā jūsu komiteja organizē uzklausīšanu par patērētāju tiesību direktīvu. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka jums būs auglīgas diskusijas, interesantas debatas, un mēs būsim ieinteresēti dzirdēt Andrēs Švaba, kas ir referents viedokli. Un es esmu ļoti priecīga, ka tieši Švaba kungs ir izvēlēts par referentu. Tagad mazliet par problēmām. Uzklausot šī direktīvas priekšlikuma kritizētājs, es saprotu, ka daudzi nav pārliecināti par šīs direktīvas ekonomisko seku nozīmīgumu. Mēs esam veikuši seku izvērtējumu no komisijas puses, un um, ir, protams, jomas, kurās mums vēl nav pietiekami daudz informācijas, lai novērtētu direktīvas ietekmi. Tuvākajā nākotnē es nākšu klajā ar papildus kvalitatīvu pētījumu par patērētāju uzskatiem, par pieņemamiem uh, par pieņemamu cenu kvalitatīvām precēm. Otrakārt, bažas ir izteiktas arī par direktīvas apjomu, direktīvas ietvaru. Mans ģenerāldirektorāts ir mēģinājis novērtēt eh, direktīvas priekšlikumu ietekmi patērētāju aizsardzībā dalību valstu līmenī. Mēs esam nākuši klajā arī ar paziņojumu, kurā mēs esam izskatījuši galvenās jurid, galvenos juridiskos aspektus, kuri ir atrunāti šajā direktīvā. Ir jātiek skaidri pateiktam, ka šī direktīva neko neaizvietos. Mēs esam nākuši klajā tikai ar jaunu priekšlikumu, kas būs papildinājums jau esošajām normām. Tas būs dzīves dokuments, kas dzīvos reāli dzīvi. Šajā direktīvas priekšlikumā mēs stiprināsim patērētāju tiesības un e, stiprināsim arī biznesa tiesības. Un mēs mēģināsim izvairīties no tā saucamajiem e, slēptajām izmaksām. Un pirmo reizi Eiropas Savienības aizliegums pirmo reizi mēs esam iekļāvuši aizliegumu, kas e, nāktu par sliktu patērētājiem. Tiekoties ar nevalstiskajām organizācijām, ar valsts iestādēm un citām ieinteresētajām pusēm, es saprotu, ka visi izsaka bažas par patērētāju aizsardzības adekvātu līmeni, piemēram, runājot par garantiju līmeni vai arī par atmaksājumu līmeni. Esmu gatava diskutēt gan ar parlamentu, gan ar padomi visus jautājumus, kur vēl nav skaidri. Un tad, uzskatu, tiešām mēs varēsim vienoties par tām jomām, kurās patērētāju tiesībām ir jātiek stiprinātām. Un tomēr vēlētos uzsvērt, ka princips vienots noteikumu kopums visā iekšējā tirgu patērētājiem ir nepārkāpjams. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka mūsu sarunas un diskusijas noteiks adekvātu līmeni, kurā mēs varēsim aizsargāt Eiropas Savienības patērētājus. Vēlreiz uzsvēršu, ka komisija ir gatava konstruktīvam dialogam. Un papildus tam, ņemot vērā kopīgu Eiropas noteikumu kopumu, mums izdosies eh, informēt patērētāju par viņu tiesībām Eiropā brīdī, kad viņi kaut ko pērk. Patērētāja tiesības nav aizsargāts, ja patērētājs tās nepārvalda. Un bieži vien patērētāji ne, neapjauš, kādas ir viņa tiesības. Tas ir galvenais, un mēs ceram uz Eiropas parlamenta atbalstu situācijas uzlabošanām. Mans ģenerāldirektorāts ir sācis sagatavot jaunus iniciatīvas un ir iesaistījis ekspertus, lai nodrošinātu vislabākās prakses risinājumus nākotnē. Nākamā joma. Mēs esam eh, gatavi akceptēt, ka eh, patērētāja tiesības ir aizsargātas tikai tad, ja viņi tās apzinās. Issues. Notice. Mēs esam konstatējuši, ka plaša patēriņa tirgos ir preču grupas, kuras ļoti cieš no, piemēram, negodīgas reklāmas, tāpat tiek izplatīti vedroši produkti, un klientiem netiek sniegta ļoti būtiska informācija. Atbilstoši pašreizējai praksē noteikumiem dalība valstīs, diež, bieži vien patērētājs, kura tiesības nav ievērotas, viņš nesaņem kompensāciju. Komisija šo problēmu ir ļoti visaptaroši pētījusi, mums ir pētījumi, mēs esam veikuši diskusijas ar iesaistītajām pusēm, esam veikuši pārskatus un publiskās konsultācijas. Mani dienesti šobrīd strādā pie ietekmes izvērtēšanas, kur tiks uh, ieteikt iespējami risinājumi. Es jau iepriekš esmu norādījusi un atkārtošu to arī vēlreiz. Mēs šobrīd necenšamies veidot eh, Eiropā tādu kā kompensācijas prasību kultūru. Ir nepieciešami priekšnoteikumi, kas eh, varētu mazināt eh, tiesību pārkāpšanu un pēc iespējas mazākas izmaksas noteikti būs viens no galvenajiem kritērijiem virzībai uz priekšu. Visbeidzot, gribētu dalīties savās domās par īstenošanu, kā jau Malkoms ierosināja. Barozo kungs norādīja, ka kaut gan Eiropas Savienība pēdējā laikā ir devusi patērētājiem daudz tiesības, tomēr šo tiesību īstenošana iep iepaliek. Tātad šīs tiesības bieži vien paliek uz papīra. Un ļoti skaidri un izvērsti ieviešanas pasākumi tāpat laikā ir jāsaprot būt pats pamats šo tiesību ievērošanai. Komisija ir eh, izveidojusi koordinētu Eiropas eh, tīkla SWIPS, kurš ciešā sadarbībā ar nacionālajām varas iestādēm veids kopīgu darbu kopš 2007. darba. Mēs esam izpētījuši konkrētus uh, sektorus uh, ceļošanu ar lidmašīnām, elektroniskās preces un dažas citas. Tātad kāda ir, uh, kādas ir kopējās patērētāja aizsardzības tiesības. Un eh, šajās konkrētajās jomās, tad, kad notika kaut kāda pārkāpuma, tiek eh, darbība veikta. SWIPS eh, sistēma parāda, ka jā, ir zināma, zināms progress novērots un uzlabojas patērētāja tiesību ievērošana zināmās jomās, bet, protams, mums vēl ir ļoti daudz darāmā, lai visa patērētāja aizsardzības likumdošana tiktu tiešām ievērota un īstenota. Šī īstenošana ir jāpadara efektīvāka un konsekventāka visā Eiropas Savienībā. Paziņojumā ir nospraustas mūsu prioritārās jomas, un tās ir nodrošināt vispārējo ietvaru uh, šai ieviešanas politika Eiropas Savienībā. Šīs prioritātes ir pirmām kārtām labāka tirgus uzraudzīšana Eiropas līmenī, tā, lai varētu konstatēt, kuros tirgos, kuras tirgus segmentos netiek ievērots patērētāja tiesības. Tāpat tiek stiprināta koordinācija starp dalību valstīm un trešajām valstīm, it īpaši Ķīna un ASV. Tāpat jānodrošina labāka monitoringa redzamība un tāpat arī attiecīgās piespiedu darbības no dalību valstu puses. Šie ieviešanas mehānismi šobrīd ir jāizvērš konkrētā darbībā. Parlamenta viedoklis un atbalsts šajā jautājumā būtu ārkārtīgi svarīgs, lai mēs varētu veidot tādu Uh, ieviešanas politikas turpmākajos gados reāli darbotos. Cienējamie deputāti! Uh, līdz ar to es esmu nonākusi pie savas uzrunas beigām. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet mūsu iniciatīvas un gribu sniegt jums pārliecību, ka es esmu, ka es noteikti piefiksēšu un ņemšu vērā visus jūsu paustos viedokļus. Well, thank you, uh, very much. Uh, liels paldies komisārs kundzei par eh, šo ārkārtīgi skaidro un eh, tiešo stāstījumu un darba kārtību, turpmāk darbojoties patērētāja tiesību jautājumos. Liels paldies jums par šo stāstījumu! Komisārs kundze, man šķiet, mums ir apmēram kādas 40 minūtes vēl palikušas mūsu rīcībā, un runātāja sarakstā ir pieteikšies sekojuši deputāti, jo iespējams, ka pietiekam daudz deputāti ir pieteikšies, un tāpēc lūkšu jautājums uzdot īsi. Tātad Švāba kungs, eh, Gebhards kundze, eh, Turnen kungs, Šaldemoze. Uh, Mrs. Calnietti, Mr. Tarabella, Mrs. Rapti, Mrs. Steeler, Mr. Beelan, Mrs. Weiler, Mrs. Karatsa-Bilt, and Mr. Correa. So, unless anyone else Tā tad tas bija viss saraksts, vai vēl kāds gribētu izteikties? Tā tad tāds ir saraksts. Lūkšu uzdot jautājumus un komentārus izteikt ļoti ātri, un kā es teicu, mēs ļausim uzdot trīs jautājumus, un tad, es domāju, būs labāks dialogs. Tā tad pirmām kārtām mūsu referents patērētāja tiesību jautājumā, kurš arī rītā varēs eh, izteikties Švābakungs. Paldies! Un tagad tik tiešām pieteikušies tik daudz kolēģis runāšu ātri un īsi. Vispirms tiešām paldies Kuņevas kundzē par šo prezentāciju, un tik tiešām jums ir taisnība, ka, ja mēs runājam Eiropā par patērētāju tiesībām, ir nepieciešams šobrīd nonākt pie šī svarīga punkta, kur mēs mainīsim pilnīgi visu. Bet ir ļoti svarīgi tiešām, ka mēs šajā komitē, kad atrodamies tik svarīgajā punktā, mēs rīkojamies pareizi. Un tāpēc mēs saprotam, ka ir nepieciešams, protams, laiks, lai direktīvas projektu mēs izskatītu pietiekami precīzi, detalizēti, būs gan uzklausīšana, gan arī mēs turpināsim, protams, sadarbību starp politiskajām partijām, tā, lai mēs tiešām veidotu 21. gadsimta iekšējo tirgu. Jūs varat rēķināties ar konstruktīvu sadarbību, bet, protams, saprotiet, ka mēs nevarēsim ļoti ātri visu izdarīt. Mēs mēģināsim šobrīd panākt tādu zelta vidusceļu, vidusceļu mūsu patērētājiem, jo no vienas puses ir jāpanāk, eh, lai patērētājs saņemtu kvalitatīvus piedāvājums, varētu nopirkt preci par visizdevīgāku cenu, bet tajā pašā laikā, lai viņam, protams, būtu aizsardzība. Otra, par otro punktu, par ko jūs runājāt, tas bija jautājums par šo kolektīvo griešanos tiesā, kolektīvo tiesvedību. Mēs joprojām esam diezgan skeptiski noskaņoti. Es zinu, ka jūsu ģenerāla direktorātā dienesti ir runājuši par to, ka šeit mēs runājam par tādiem amerikāņu situāciju, kā tas notiek Amerikā ar šo kolektīvo prasību. Es nezinu, vai tiešām būtu pareizi pārņemt amerikāņu juridisko kultūru, un mums tiešām ir svarīgi apzināties, ka šobrīd ir šis izšķirošais brīdis, un mēs varam rīkoties tikai saskaņā ar vispārējo praksi, kas ir pieņemta, un tāpēc arī uh, Tautas partija labprāt izskatītu visus jautājumus ļoti rūpīgi. Savādāk sanāks tā, ka mums būs kā Amerikā, būs šausmīgi daudz jāmaksā par tiesvedību, bet neko jūs jau nesaņemsiet. Lūdzu, Gešferes kundze, paldies! Paldies arī Kuņevas kundzei par jūsu paskaidrojumiem, un man ļoti patika viens no jūsu teikumiem. Jūs teicāt, ka mums ir nepieciešama aktīva patērētāja politika. Uh, Un tas man ļoti patika. Un, manuprāt, aktīva politika nozīmē to, ka ir nepieciešams šo politiku visu laiku turpināt attīstīt. Ja mēs runājam par patērēt attīstību aizsardzības direktīvu par harmonizācijas iespējām, tad, manuprāt, šeit arī uh, ne, nebūs iespējas turpināt nepārtrauktu attīstību, reaģējot uz tirgus attīstību. Man šķiet, ka ar šo normatīvo aktu mēs bremzētu attīstību, jo tiešām likumdošanas process ir diezgan sarežģīts. Un man šķiet, ka ar jūsu piedāvāto instrumentu jūs panāksiet tieši pretējo, nevis to, ko jūs esat izvirzījuši jūsu mērķim. Uh, Švāba kunga tikko teica, ka mums svarīgi domāt par iedzīvotājiem, par iekšējā tirgus dalībniekiem, nevis par tirgu kā tādu. Un tāpēc ļoti svarīgi turpināt darbu, mēs ļoti rūpīgi pārbaudīsim visus jūsu priekšlikumus, un kā arī teica mans kolēģis, mums būs nepieciešams laiks, lai mēs pareizi visu izvērtētu un nenāktu nepareizā virzienā. Runāju tagad par šo kolektīvo tiesvedību, kolektīvo prasību. Šeit savukārt man ir pretējais viedoklis nekā kolēģim. Mums šķiet, ka tiešām ir jāizskata šāda iespēja. Mēs, protams, nevēlamies, lai Eiropas parlamentā un Eiropā tiktu pārņemts Amerikā, pārņemta amerikāņu sistēma. Mēs gal galā esam eiropieši, mums ir uh, juridiskā sistēma, juridiskās tradīcijas un mūsu tradīcijas ir atšķirīgas no ASV tradīcijām, un, protams, tas ir jāņem vērā mūsu priekšlikumos, bet ko mēs vēlamies panākt ir, ja personai ir radušies kādi zaudējumi, un, protams, šai personai ir nepieciešams atmaksāt, kompensēt šīs, šīs tiesības, un ne tikai materiālās tiesības, bet arī citas tiesības. Runājot tagad par uzņēmumiem ir ļoti svarīgi, lai pret šiem uzņēmumiem neizturētos negodīgi, jo savādāk tiešām sanāk, ka ir milzīgs uzņēmums, šīs milzīgs uzņēmums, tā kā viņam tagad ir jākompensē zaudējumi, potenciālie zaudējumi, viņš paceltu cenas, un tad atbilstoši var kādā veidā izkonkurēt vai nodarīt pāri šiem nelieliem uzņēmumiem, tāpēc ir jābūt uzmanīgiem. Kā jau teicu, Kuņievas kundze, mēs labprāt turpināsim sadarbību, tieši kā teica mans kolēģis, bet mēs kopumā esam ļoti pozitīvi noskaņot. Paldies! Un visbeidzot, uzdos uh, jautājumu Turnens kundze, jauna deputāta mūsu komitejā no jaunā sasaukuma. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es gribētu izmantot iespēju runāt dāņu valodā, savā dzimtajā valodā. Kad Paldies! Tātad es vēlētos runāt par patērētāju direktīvu. Paldies, Kuņams kundzei, par jūsu ievadu. Un, protams, direktīvas pamat pamatos ir laba doma. Mēs vēlamies redzēt caurskatāmību visiem patērētājiem. Visi mēs to gribam. Jautājums tikai, kā to panākt. Uh, vai mēs būsim iesaldēti līmenī, kas būs vienāds visā Eiropā. Katrā ziņā mēs esam no zaļo grupas puses samērā skeptiski pret šādu harmonizāciju. Divas lietas vēlētos jums pajautāt. Pirmais es e, vēlētos pajautāt to, kāds ir pamatojums tam, ka komisija savā paziņojumā ir iekļāvusi dažus direkti er, elementus direktīvā un nevis citus. Tātad kāds ir pamatojums tam, ka direktīvā ir tas, kas tur ir? Un eh, ja es salīdzinu tās analīzes, ko ir izveidojusi patērētāju organizācijas, tad tas varbūt ir kaut kas cits nekā jūs esat to iekļāvuši savā direktīvā. Otrais jautājums, bet patiesībā tas ir savu veidu komentārs. Daudzās organizācijās juristiem ir grūti saprast komisijas paskaidrojumu, un Tas bija komentārs. Un tā tad mans jautājums. Mēs visi zinām, ka laba likumdošana ir tāda, kur ir saprotama visiem. Mēs zinām, ka ir grūti kaut ko tādu pateikt, taču Dānijas eh, tiesība, tātad tieslietu ministrijai ir pagājis gads izskatīt šo direktīvas priekšlikumu un nāk lajā ar savu viedokli. Vai nav tā, ka direktīva ir pārāk necaurskatāma? Paldies! Commissioner. Paldies, vārds komisārs kundzei, atbildēt uz šiem trim jautājumiem un komentāriem. It, um, Labi, paldies, sākšu ar pirmo jautājumu. Rīt ir paredzēta uzklausīšana, un mēs uh, noteikti varam paļauties, ka sadarbība notiks, ka tā būs. Uh, Es gribētu, lai mums būtu nodrošinātas tādas optimālas, augsta uh, līmeņa patērētāja tiesības un to aizstāvēšana. Bet gribu teikt vienu lietu, un tas attiec uz vairāku deputātu teikto. Mēs ļoti viegli varētu paņemt labākos elementus no visām valstīm, bet neesmu pārliecināta, ka tad, kad mēs saliktu kopā šos dažādos elementus, uh, piemēram, ja mēs paņemtu bezgalīgo garantijas periodu no vienas valsts uh, vai arī uh, kādas citas kompensācijas no citas valsts, ka saliekot to visu kopā, salīmējot to kopā, ka mums neizveidosies tāds Frankensteins. Tāpēc mums ir nepieciešama konsekventa un ļoti vieda pieeja. Tā, lai labumu gūtu viss tirgus. Jā, patērētāji, mēs e, Eiropā radam 58% IKP, es domāju, ka tas būtu šajā direktīvā pilnīgi jāatzīst. Un ir īpaši sarežģītajos eh, ekonomiskajos apstākļos, kā mēs varētu uzlabot uzticību, uzticamību šim tirgum. Domāju, ka labākais būtu nodrošināt zināmas noteikumus. Es domāju, ka tieši to mēs arī cenšamies panākt ar šīs direktīvas palīdzību. Uh, ir divas tabulas, kuras, uh, manuprāt, rīt arī tiks eh, pārunāts šai sakarībā. Viena ir eh, priešlikums direktīvai patērētāju tiesībām un eh, patērētāju tiesību izvērtēšanai nacionālā līmenī, arī uz nacionālajām kontraktas līgumslēgšanas tiesībām. Un otrs, otra tabula, otrs dokuments būs par direktīvas priekšlikumu par patērētāju tiesībām un ietekmi uz nacionālā līmeņa patērētāja aizsardzību. Tātad, kā jūs redzat, mēs daram visu, lai punktu pēc punkta salīdzinātu un skatītos, kāda būs ietekme un kādā veidā aizsardzība mainās vai mainīsies, teiksim, varbūt vienu gadu tiks nodrošināts mazāk, piemēram, 14 dienas pārdomu periods, Ir valsts, kurā ir 10, 40 uh, dienu šis periods, ir divas valsts, kurās ir 50 uh, eh, dienu periods. Vai tas uzlabo aizsardzību, bet katrā ziņā, jā, par to var diskutēt, bet ir nepieciešama skaidra noteikuma. Tāpat eh, gribētu īpašu uzmanību pievērst eh, šīm kolektīvo prasību celšanai vai tiesvedībai. Jā, mēs visi zinām, kāda praksa ir Amerikā šai kolektīvai tiesvedībai. Es esmu atkārtojusi jau vairākas reizes, ka mēs šeit eh, nerunājam par eh, šīm kolektīvajām prasībām amerikāņu izpratnē. Mēs cenšamies darīt visu iespējamo. Eh, runājam par dažādiem garantijas mehānismiem un dažādiem variantiem, kas pat attāli nekādā veidā nelīdzinās šim amerikāniskajam mehānismam. Bet es gribētu teikt dažus vārdus par mūsu procedūru, jo es gribētu aicināt visus ar mums cieši sadarboties un gribu norādīt, ka mūsu attieksme tik tiešām ir nopietna. 27. novembrī uh, komisija uh, publicēja zaļo grāmatu, kur uh, tika paredzēti šie uh, kolektīvo prasību celšanas principi. 119 komentārus mēs saņēmām no dalību valstīm, no dažādām uh, komerc un biznesa asociācijām. Pēc šīs zaļās grāmatas mēs uh, organizējām trīs konsultāciju raundus, tie ilgi divas nedēļas, ar dažādām iesaistītajām pusēm bija atvērts uzklausīšanas, un process turpinās arī tagad. Sanko ģenerāla direktorāta dienesti šobrīd izstrādā ietekmes izvērtējumu, kurā visas iespējas tiek rūpīgi izsvērtas. Uh, būs uh, izvērtēšanas valde, kas 21. oktobrī 2009. gadā veiks šo šī procesa izvērtējumu. Kā jūs redzat, process notiek, net, kas netiek sasteigts, mēs veicam visus nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu, ka mēs tik tiešām dodam vairāk un labākus instrumentus patērētāju, pilsoņu rokās. Mēs negribam būt auklītis, bet mēs gribam dot cilvēkiem iespējas, lai viņi paši sev var aizsargāt. Es eh, domāju, ka eh, demokrātiskā sistēmā tiesa noteikti ir pareizā institūcija, ja kaut kas notiek ārkārtīgi nepareizi. Bet katrā ziņā ir jābūt godīgai kompensēšanas sistēmai. Ja cilvēks zaudējis 5 eiro, tad arī 5 eiro viņam kā kompensācija jāsņem atpakaļ. Vēl viens komentārs par šo jautājumu par kvalitāti, par patērētāju tiesību kvalitātes samazināšanu. Es gribētu uzsvērt, ka šis direktīvas projekts uzlabo patērētāju tiesības vairākos punktos, salīdzinot ar pašreizējo spēkā esošo likumdošanu dalību valstīs, un, zināmā mērā, tā ir atbilde arī trešajai runātājai. Es šeit varētu minēt vairākus piemērus. Uh, šajā, šī jaunā direktīva uh, pas, pasargās klientu daudz labākās, da, vairākās situācijās. Klientam būs iespēja atteikties no pakalpojuma vai preces. Tādā gadījumā, ja pārdevējs ierodas vizītē pie uh, pircēja. Tāpat tiks prasīta caurskatāma cēma politika un atbilstoša informētība klientam vai pircējam. Kā jau es teicu, šis 14 dienu uh, pārdomu periods. Pilnīga harmonizācija nozīmē, ka dalību valstīm nāksies harmonizēt savus noteikumus. Uh, esmu pārliecināta, ka uh, šajā direktīvas priekšlikumā pieņemtā metodika ir optimāla un jāņem vērā, ka, ja eh, saistības eh, prasības ir stingrākas uz papīra, tas nenodrošina reāli situācijas eh, uzlabošanu. Piemēram, piemērs garantija vairāk kā divu gadu periods varētu sarežģīt pierādīt to, ka prece ir bijusi ar defektu jau tās lietošanas sākumā. Uh, Tātad šāds piemērs. Es saprotu, ka mūsu viedokļa apmaiņa šobrīd ir ļoti ātra un laiks ir ierobežots, bet uh, uh, gribu norādīt, ka es vienmēr esmu pieejama. Dodiet ziņu, ka jūs gribat ar mani tikties, vai arī jūs gribat tikties ar maniem darbiniekiem, un es būšu vairāk kā priecīga uh, tikties, runāt, sazināties ar jebkuru no jums, kuru interesē uh, mans darbs. Mēs esam ļoti interesēti jūsu darbā, ja jūs tiešām tagad ir pieteikušies daudz deputātu, kas grib uzdot jums jautājumus. Un mums tiešām ir interese. Un jūs teicāt arī, ka būs pieejami dokumenti un būs nu, atbilstoši arī diskusija rītdien. Un tagad vēl trīs deputāti, kas pieteicās izteikties - Šaldemozes kundze, Repho kungs un Rošo kungs. Lūdzu, Šaldemors kundze ir pirmā, un jūs būsiet trešais. Sāksim ar Šaldemors kundzi. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un es arī vēlētos pateikties jums, eh, komisārs kundze, par jūsu labo ievadu. Uh, Protams, ka ir vairāki momenti jūsu runā, par kuriem mēs varētu diskutēt līdz bezgalībai, ja vismaz ilgi. Es pirms vēlētos pateikt, ka ir ārkārtīgi patīkam dzirdēt no jums, cik ļoti svarīgi ir saglabāt iekšējā tirgus jau eksistējošos noteikumus, jo nav nekādu šaubu par to, ka mēs. Eh, noteikumu izpildē esam nepietiekami labi. Piemēram, ja patērētājs nopērk internetā ceļojumu ar lidmašīnu, tad ir izrādījies, ka ir tādas vesela virkne ceļojumu kompāniju, kuras nav izpildījušas noteikumus. Un tad tas ir dalību valstu tiesību sargājošo iestāžu kompetencē nodrošināt noteikumu izpildi. Paldies, ka jūs sakat, ka jūs nodrošināsiet noteikumu izpildu visā. Nākamais eh, - banku kompensācijas, banku nodevas. Es uzskatu, ka arī būtu interesants, ka paraudzīties uz to, tātad pērkot kaut ko internetā un saņemot sūtījumu, izrādās, ka cena, kas ir jāmaksā pircējiem, ja patērētājiem, šo patērētāju bieži vien pārsteidz, jo bankas kaut ko ir paņēmušas, kas nekur nav parādījies. Es uzskatu, ka patērētāja direktīva ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Es zinu, ka jūs esat apmeklējusi Dāniju, esat runājusi ar Dānijas parlamentāriešiem, un, kā jūs ziniet, Dānijā daudz ir nobežījušies par harmonizāciju visai patērētāju aizsardzībai. Mums joprojām trūkst pietiekam zināšanu par to, kādas būs konkrētās sekas konkrētam patērētājam pēc direktīvas stāšanās spēkā. Kā jau e, teica mana iepriekšējā runātāja no Dānijas, ir tas, ka ir pagājis jau gads un tomēr e, vēl nevienam nav skaidrs, kādas būs sekas, ja šī direktīva stāksies spēkā. Arī Dānijas uh, tiesu, tieslietu, tieslietu ministrija nav tikusi skaidrībā par to. Varbūt iespējams vēl direktīvu vēlreiz pārskatīt, bet es zinu, ka par direktīvu mēs runāsim rīt pēcpusdienā, un tad es vēlreiz uzdošu šos jautājumus. Paldies. Uh, Mr. Repo. Repo, kungs, lūdzu. Arvoisa komissaari Magdalena Kuneva, esit... Kunevas kundze. Nu, ļoti praktisks jautājums. par konkrētu problēmu, kas ir jārisina Ziemeļvalstīs. Jautājums ir par šiem ātriem kredītiem. Un es zinu, ka arī citās dalību valstīs bieži vien var dabūt patēriņu kredīti ļoti ātri. Ko tas reāli nozīmē? Var saņemt nelielu aizdevumu tepat uz vietas. Un parasti procenti tiek, tiek aprēķināti arī uh, un tepat uz vietas var saņemt vai nu no automātā, vai nu no internetā šādu aizdevumu. Un šādi, šāda veida kredīti ir iekļauti jaunajā direktīvas projektā, taču citos normatīvais aktos šādas summas parasti netiek iekļautas darbības jomā, jo kredīti bieži vien ir mazāk par 200 eiro. Bet ja mēs parēķinātu šo procentus, šos procentus uz gadu, nevis uz mēnesi, kā to parasti rēķina, tad bieži vien mēs saņemtu kādus 200% vai pat 500%. Jaunieši bieži izmanto šādus kredītus, un tie, piemēram, kuriem rodas problēmas, vai arī tie, kas ir, kas ir atkarīgi no alkohola vai arī narkotikām, vai arī ir kļuvuši atkarīgi no uh, dažādām spēlēm, un tiešām, manuprāt, tas viņus tikai iedzēna ar vien dziļāk nabadzībā un problēmās. Un tad jautājums ir kom kom komisārei. Pirmkārt, vai jums ir atbilstoša statistika par šo jomu, un vai jūs plānojat kaut ko darīt lietas labā? Lai arī šo jautājumu regulētu. Paldies! Paldies! Mēlos e, arī teikt, ka ar Zviedrijas delegāciju Zviedrijas parlamentu pagājušajā nedēļā ļoti detalizēti diskutējam. Tagad lūdzu Rašmarkungs. Paldies priekšsēdētāji šoreiz. Tiešām man ir vārds, es ceru, uh, Kuņevs kundze, ļaujiet man sākumā uh, jums pateikties par visu jūsu veikto darbu. Un uh, es zinu, ka jūs esat daudz darījusi, man kolēģi jau par to ir informējuši. Es ceru, ka jūs varēsiet arī turpināt šo darbu darīt. Jā, ir nepieciešams, lai patērētāja tiesības attīstītos. Arī tāpēc, ka patēriņš attīstās un palielinās. Un šis jautājums, šī situācija ārkārtīgi sarežģījās uh, situācijā sabiedrībā, kur vairs nepārdod vienkāršas lietas, bet tiek pārdot pakalpojumi, pakalpojumi pakotnes un arī pa internetu, ir nepieciešama harmonizācija. Viena lieta, ko es ļoti augstu vērtēju jūs priekšlikumā, ir uh, sekojošais. Informācija patērētājiem ir izšķiroši svarīga, un uh, Jā, mūsu patērētāja tiesības valstīs šobrīd ir atsevišķas, bet jāatzīst, ka patērētāji bieži vien nepārzina šīs patērētāja tiesības atsevišķās valstīs. Šīs tiesības valstīs ir ļoti sarežģītas. Ja būtu iespējama harmonizācija un tā rezultātā būtu patērētājiem kaut kas vieglāk atpazīstams tiesību ziņā, tad jau tas būtu liels progress. Man ir jautājums, un jūs jau par to īsi izteicāties, par patērētāju uzticību. Domāju, ka patērētāju uzticība nav pretrunā uzņēmumu dinamiskai attīstībai. Man liekas, tas viss var iet roku rokā. Bet kā gan mēs varētu teikt patērētājam, ka eh, patērētāja tiesības tiks aizsargātas un eh, tiek aizsargātas un uzlabotas? Es domāju, ka uh, lielākā vairumā valstu. Es nezinu, valsts, protams, ir dažādos attīstības līmeņos, bet vai ir kaut kāda viena tiesība, uh, kas ir kopīga. Es nezinu, kā mēs varētu parādīt, veidot šo uh, Eiropu, un vai šis būtu tas jautājums, uh, ko mēs varētu likt patērētājiem priekšā kā tādu sasniegumu? Jā, mēs varbūt nevaram uh, veikt pilnīgu uh, harmonizāciju, bet tomēr tā vajadzētu būt mērtiecīgai. Es gribētu jūs uh, sveikt un jums pateikties par to, ko jūs esat uh, darījusi banku uh, komisijas maksu ziņā. Manuprāt, šis centiens ir ļoti pozitīvs un varbūt vajadzētu tiešām panākt, lai situācija pēc šīs informācijas sniegšanas balstīs tiešām mainās. Un nākamais jautājums, kā jūs uh, saskaņosiet savu uh, darbu ar Nelijas Krūzes darbu, ko viņa, piemēram, veids no savas puses? Uh, komisijas ietvaros, manuprāt, ir tādas divas tonalitātes, Vai jūsu starpā arī notiek koordinācija un tāda tuvināšanās? Paldies, Rošārkungs! Paldies, un paldies arī par jautājumu, un jūs esat arī jaunais loceklis mūsu komitejā, un tiešām paldies arī par jūsu pirmo uzstāšanos. Un tagad lūdzu komisārs Kondze. Tātad. Es pirms teikšu draugiem no Dānijas, ka tik tiešām aizsardzības līmenis Dānijā ir ļoti augsts, un tas ir arī ļoti labi. Mēs varam izmantot jūsu paraugu praksi. Ir daudzas patērētāja tīsība aizsardzības organizācijas, kādas 60 organizācijas, šīs organizācijas ļoti aktīvi strādā savā jomā. Bet ziniet ko? Manuprāt, katra valsts uzskata, ka viņi dara vislabāko un ir visaugstākajā līmenī patērētāja aizsardzības jomā. Tāpēc ir nepieciešams Un es uzdošu jautājumu ļoti tieši un skaidri, vai jūs vēlaties uzlabot situāciju visiem Eiropas Savienības patērētājiem, un kā mēs to varam panākt. Ja mēs tagad sāksim domāt tikai par vietējo tirgu, par aizsardzību valsts līmenī, vai mēs varēsim mūsu patērētājiem paskaidrot mūsdienās, jo tagad tiešām ekrāns, internets ir kļuvis par jauno tirgu, par jauno veikalu. Vai jūs varat teikt tā, ka es kā Dānijas patērētājs esmu absolūti aizsargāts. Tā tas nav. Jo ja jūs pirksiet preces tikai savu, savas valsts ietveros, tad vispi, vispirms tas nozīmēs to, ka jums būs mazāk izvēle un otrkārt samazināsies konkurence. Un tas attiecās gan uz ražotājiem, gan uz pakāpojumu sniedzējiem. Viņiem būs mazāk stimulu, ja viņiem būs ierobežots iespējas konkurēt. Un internetu mēs nevaram apturēt, mēs nevaram teikt, ka internets darbosies tikai vienā iekšējā tirgu un viss. Tāpēc arī lūdzu ieskatieties šajās salīdzināšanas tabulās kas ir nosūtītas jūsu ēpastos, vismaz nosūtīts jūsu asistentiem, un jūs varat skaidri redzēt šajās tabulās, korelācijas tabulās, kur ir jautājumi, kas sakrīt ar nacionālajām normām. Bet vēl viena lieta vēlos teikt, ka es nevaru solīt, ka absolūti katra šī teksta norma uzlabos situāciju Dānijā. Mums tiešām ir jāskatās, kādas ir izmaksas, ko mēs zaudējam un ko mēs varam iegūt. Mēs šeit runājam par patērētājiem. Un es tiešām vēlos likt patērētājus pašā centrā, bet te pašā laikā ir jādomā, protams, par uzņēmējiem. Jo, ja mēs samazinātu 87% no birokrātijas, tad, protams, arī patērētāji saņems savu labumu. Mēs šeit meklējam risinājumus, kā mēs varam panākt lielāku attīstību un šobrīd ir kādi 8-9% pārrobežu tirdzniecības. Un tagad iedomājieties tādu situāciju, tā kā patērētāji ir droši, ir pārliecināti par savām tiesībām un kādas 3-4 reizes pārrobežu tirdzniecības tirdzniecība palielināsies. Es domāju, ka, tad, protams, tirgu patērētāji būs ļoti apmierināti ar šādu risinājumu. Bet es saprotu, protams, jūsu bažas. Komisijai parasti nav jānāk klajā ar uh, šādām salīdzinošām tabulām un pētījumiem. Parasti to dara padome, bet es kopā ar savu komandu tiešām gribu jums piedāvāt šīs salīdzinošas tabulas, lai varētu redzēt, kas šobrīd ir un ko mēs varam panākt. Pār, par, um, par kredītiem, par ātriem kredītiem, ko var saņemt, izmantojot uh, izziņu. Pavisam nesen mums bija ļoti interesants projekts, un tad tieši Zviedrijas patērētāju tiesību organizācija uzvarēja mūsu konkursā, jo viņi sniedza atbilstošu informāciju par a, izziņu kredītiem. Mēs varam ņemt no viņiem parādu praksu un izmantot to. Ja kāds kredīts ir saņemts izmantojot izziņu, mūsuprāt, šī prakse tiek izmantota gan Igaunijā, gan uh, Zviedrijā. I, uh, Somijā un arī citās Baltijas valstīs šobrīd. Pāvārs teica, ka šajā gadījumā ir jāpiemēro divu direktīvu normas, gan finanšu pakāpojumu normas, gan arī patērētāja aizsardzības normas. Tātad normas mums ir, un, protams, ir jāskatās, varbūt atsevišķos gadījumos šo normu trūkst. Rošverkungs, es tiešām vēlos es pirms teikt, ka jums esmu sarakstījis fantastisku grāmatu pat patērētāja aizsardzību. Manuprāt, par jūsu uzdoto jautājumu tiešām ir nepieciešams šeit līdzsvarot patērētāja aizsardzību no vienas puses un izmaksām uzņēmējiem. Un šeit šī pilna harmonizācija varēs panākt vislīdzvarotāko risinājumu. Un ja tikai ir, ja ir šis kop, šie kopīgie noteikumi, tad gan parlaments, gan komisija varēs uzsākt šo kampaņu visā Eiropā. Savādāk būtu ļoti grūti komisijai paskaidrot, kādi noteikumi ir Francijā, Somijā, Dānijā. Nē, protams, var jau uzsākt tādu subsidiar, uz subsidiaritātes principu balstītu um, informācijas sniegšanu. Tagad par kolektīvām prasībām. Vēlos ļoti skaidri pateikt, ka tas, ko mēs darām šeit, manā ģenerāla direktorāta, atšķirās no konkurētspējas ģenerāla direktorāta darba. Viņi strādā pie konkurences ierobežošanas aspektiem, gan attiecībā uz patērētājiem, gan arī uz maziem uzņēmumiem, un viņi skatās tieši uz šo potenciālo zaudējumu aspektu. Mūsu jautājums drīzāk ir saistīts tikai un vienīgi ar kompensācijām. Ja jūs kaut ko zaudējat, jums ir tiesības saņemt uh, kompensāciju, un to var darīt, izmantojot šo kolektīvo prasību. Ja jūs varat paskaidrot, ko patērētāji Francijā var saņemt no šīs direktīvas, un varbūt jūs varētu koncentrēties tikai uz vienu lietu, tad, manuprāt, nu, tas neko daudz nedos, jo tikai viena nianse. Labāk būtu piedāvāt viņiem šo vispārīgo pieeju, lai viņi redzētu, kurās jomās viņi var iegūt. Paldies, komisāra! Es saprotu, ka laika mums nav daudz. Un tagad vēl deputāti, lūdzu runājiet pēc iespējas lakoniskāk. Un tagad trīs deputāti - Kanieci kundze, Tarabella kundze un Rapci kundze. Kanieci kundze, lūdzu! By the way, I welcome, also welcome you as a new Un eh, sveicu arī Kalnietes kundzi kā jaunu deputātu šajā parlamentā. Es izmantošu iespēju runāt savā dzimtajā valodā. Es vēlētos jums pateikties par, par ļoti skaidro ziņojumu, ko jūs sniedzāt, un es gribētu runāt par divām problēmām, kas man īpaši satrauc. Es esmu jaunpienācēja šajā komitejā. Un uh, atgriežoties Latvijā, es ļoti daudz tikos ar patērētāju organizācijām, un es tikos ar uzņēmējiem. Un Es uh, neredzu, kādā veidā ir iespējams panākt kompromisu starp šiem diviem uh, pretējiem uh, poliem, kas katrs uzskata, ka viņu uzskati ir tie pareizākie. Un es vēlētos labprāt dzirdēt, uh, kur jūs redzēt to līniju, uh, kā mums kopīgiem spēkiem izdosies to sasniegt. Un otrs mans uh, komentārs ir saistīts ar to, ka Latvija iet, uh, pašlaik atrodas ļoti smagā ekonomiskā krīzē. Uh, un tāda lieta kā patērētāja tiesība aizstāvības centrs gandrīz vai šobrīd tiek uzskatīts par uh, luksus lietu, Eh, viņu eh, budžets ir samazināts par 30%. Latvijā nav nevalstisko organizāciju, kas aizstāvētu patērētāju tiesības. Ja pazudīs vai samazināsies kapacitāte patērētāju aizsardzību tiesības centram, tad faktiski Latvijā jau tā ļoti zemā cilvēka izpratne par viņu tiesībām pazudīs. Un es eh, esmu arī pateicīga jums par to, ka jūs eh, aiciniet Eiropas parlamentu, un es saprotu, ka arī komisiju, vairāk pievērsties tam, lai valstīs ar zemu izpratni par patērētāju tiesībām eh, šo mm, pašapziņu celtu. Tas ir akūti, akūti nepieciešams, ir tīpaši krīzes laikā. Paldies! Mr. Tarabella. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Euh, Paldies, priekšsādātājs kundz, eh, kungs, eh, komisārs kundze. Jā, mēs šeit runājam par eh, iekšējo tirgu. Eiropas Savienības pētījumi tāpat laikā parāda, cik milzīgas atšķirības un disfunkcijas pastāv šajā iekšējā tirgu. Rešvorkungs jau minēja savu jautājumu, jūs arī runājāt par pagājušās nedēļas uh, pētījumu par šiem banku komisijas maksājumiem, gribētu tikai atgādināt, ka nu jau 20 uh, gadi pagājuši, kad uh, tika veikts viens pētījums, kurš nonāca pie gluži tādiem pašiem secinājumiem. Tātad, kas ir noticis šajā laikā? Ir veikti atkal daudz un dažādi pētījumi, un tādā veidā jūs veidojat it kā vēlmi, vajadzību no patērētāja puses, lai kaut kas mainītos. Un tāpat laikā jūs cenšaties rast kādu atbildi. Protams, jā, ir jāstrādā arī ar dalību valstīm, jo tām ir jāsadarbojas un pastāv zinām noteikumi, bet es gribētu vien, minēt vienu konkrētu pienāk, piemēru, jo par roaming, tātad par viesabonēšanas izmaksām, tā bija tāda ļoti satraucoša tēma iepriekšējā sasau sasaukumā, un šīs mobilo telefonu viesabunēšanas maksas satrauc un skar visus cilvēkus. Tā tad, un mēs radām uh, vienu risinājumu Eiropas Savienībā, lai atrisinātu šo problēmu. Es domāju, ka ir vēl daudz dažādu citu jomu, kur šāda darbība būtu nepieciešama. Es ceru, mm, ka mēs sadarbosimies ar jums, jo tad, kad tiek veikti pētījumi un ir paredzēta kaut kāda kopēja līdzekļa, tomēr nepieciešams, lai problēma tiktu uh, atrisināta, un tikai tādā veidā mēs varam palielināt šo patērētāju uzticību, uh, pateicoties visiem šiem pētījumiem, ko jūs minējāt. Paldies! And, uh, Mrs... Jā, un tagad ir apteikundze, lūdzu. Κυρία Κούνεβα, σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω εδώ. Παρακολου... Paldies! Paldies, komisārs kundzei, un es vēlētos arī jūs apsveikt ar to, ka jūs uzstājaties mūsu komitejā. Uh, Jūs runājat par patērētā tiesībām. Bieži vien patērētāji neapzinās savas tiesības, un patiesībā to neapzinās bieži vien arī pārdevēji. Problēma ir tāda, ka banka savas tiesības zina ļoti labi, bet viņi izk izliekās, ka tās nepārvalda. Uh, Es nezinu, vai tas ir darīts ar nolūku vai nē, un vai banku vadība apzinās, bet, piemēram, pirms kāda laika 17 bankām Grieķijā bija jāsamaksā soda nauda 10 miljonu eiro apmērā. Es domāju, ka jūs zinat par šo gadījumu, tāpēc pie tā vairs nepieskaršos. Bet eh, es nedomāju, ka ir jāskatās tikai uz pagātni. Mums ir jādomā un jāvērš skats nākotnē. Barozo kungs jau ir ticis ievēlēts par komisijas kolēģijas priekšsēdi, un man persona liekas, ka ir zināma neatbilstība starp to, ko Barozo kungs teica apmeklējot sociālistu grupu Eiropas parlamentā un ko viņš teica citām grupām. Proti, dalību valstu varas iestādes nesadarbojās un nevēlas īstenot komisijas teikto. 22. septembrī, piemēram, jūs komisārs kundze, pareizi teicāt, un tagad citēšu. Mums ir nepieciešams izveidot eh, pasākumu kopumu, lai mēs izveidotu kopīgus standartus, saskaņā ar kuriem patērētāji tiktu informēti par tām tiesībām, kuras ir jāizpild bankām. Un eh, šī informēšana ir jāveic no visu varas iestāžu puses. Mans jautājums jums Ko jūs domājat par jaunās komisijas lomu eh, šīs prakses īstenošanā reālajā dzīvē? Komisārs kundze atbild jums. Paldies, saka komisārs kundze. Es domāju, ka eh, patiesībā būs ārkārtīgi grūti no jums aiziet, jo jautājumi kļūst ar vien interesantāk un dziļāk, un tas ir ārkārtīgi labi. Ir ārkārtīgi labi, ka mēs konkrēti runājam par sāpīgām tēmām. Vispirms, Kalnietes kundzes jautājums. Kampaņa par patērētāju tiesībām, protams, mēs to varam darīt Eiropas Savienības līmenī, ja mums ir vienādi noteikumi. Pretējā gadījumā, un tas ir komisijas kopīgs uzskats, mēs koncentrējam galveno uzmanību uz jaunajām 12 valstīm, jo mēs zinām, ka komisija tur ir finansējusi patērētāju izglītošanas kampaņas jo, kā mēs zinām, tieši ar komisijas finansiālo atbalstu mēs šīs kampaņas esam finansējuši. Es pati esmu apmeklējusi Rīgu, esmu runājusi ar patērētāju aizsardzības organizācijām. Protams, ka mēs mēģināsim atbalstīt savu veidu plašāku skatījumu un atbalstīt patērētāju aizsardzības kustību Eiropā kā tādu un tomēr es nezinu, vai mēs varam darīt ko vairāk, kā tikai stiprināt šo gribu patērēta aizsardzības organizācijām sadarboties savā starpā un veidot tīklu. Bet, protams, ja patērētāja aizsardzības organizācijas eh, vēlas dalīties savos viedokļos un pieredzē, tad mēs varam šajā procesā palīdzēt. Nākamais. Es neuzskatu, ka tas ir luksus. Vairāk uzmanības vērst uz patērētāju tiesībām. Es patiesībā uzskatu, ka grūtos laikos ir jābūt tieši spēcīgākām patērētāju tiesībām. Es uzskatu, ka mums ir jāstiprina patērētāju apzinīgums un informētība. Uh, Protams, ka komisija nevar izdalīt naudu visām dalību valstīm. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir lūgt un apelēt pie dalību valstu valdībām atbalstīt patērētāju aizsardzību. Es domāju, ka nākotnē arī mēs salīdzināsim, cik daudz naudas dalību valstu budžetā tiek atvērēts patērētāju aizsardzībai. Tā nav naudas izlietošana. Piemēram, mums ir 500 miljoni uh, patērētāju tiesību inspektori. Un e, ja šie inspektori savā veidā darīs mūs apzinīgus par kaut kādiem pārkāpumiem, tad es domāju, ka mums ir iespējas piespiest dalību valstu valdības atvēlēt vairāk līdzekļu patērētāja aizsardzībai. Terebalas kungs, es pasakos jums, ka jūs pieminējāt eh, Karebalu Mirtu. Man bija tas gods tikties ar Mirts kungu, un es eh, Eiropas komisijas vārdā vēlētos pateikties, ka jūs pieminējāt viņu. Viņš katrā ziņā ir cīnījies par patērētāju tiesībām ļoti lielā apmērā. Eh, jūs jautājāt par to, vai dalību valstu prioritāte ir noteikuma īstenošana. Protams, ka mums ir jācīnās par patērētāju aizsardzību gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās, un komisija vēlas atbalstīt dalību valstis šajos pasākumos un mēs vēlamies īstenot pārobežu gan starp varas iestādēm, gan arī starp patērētāju aizsardzības organizācijām. Šobrīd, runājot par tā saucamo patērētāju tiesību regulātoru, ir pēdējais brīdis par to runāt, jo mums ir pietiekami daudz datu par to, ko regulātoram vajadzētu darīt. Jūs pieminējāt interešu konfliktu. Ņemsim piemēru no Vācijas, Vācijā bija tā saucamais, eh, tā saucamais spokveida, eh, spokveida eh, pircējs, kurš, pied, kurš devās uz 25 bankām un 24 no bankām saņēma nepareizu padomu, ko vajadzētu darīt. Jo, kā mēs zinām, bieži vien bankas māklera alga ir atkarīga no pārdoto produktu daudzuma. Es uzskatu, ka mums ir jānodrošina laba patērētāja informētība un jāizveido adekvāti likumdošanas akti. Karistopolī, kungs. Paldies, es apzinos, kundze, es apzinos šo 17 banku situāciju. Es zinu, ka situācija ir līdzīga arī Itālijā. Vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs jau esam izdarījuši. Raugoties uz patērētāju tiesībām no SWIP viedokļa, mēs esam e, publicējuši negodīgas komercprakses izskaušanas vadlīnijas. Nākamais, es esmu tikusies ar Grieķijas e, banku asociāciju pirms pusotra gada. Un jau toreiz bija brīdinoši signāli par tā saucamo piespiedu pārdošanu patērētājiem. Patiesībā tas viss jau ir atrunāts soļi pret šādu piespiedu pārdošanu, ir atrunāti Eiropas likumdošanā. Mums tikai šī likumdošana ir adekvāti jāizteno dzīvē. Paldies, saka priekšsēž kungs, un tagad varbūt ir vēl kādi pāris jautājumi. Man ir vēl septiņi jautāt gribētāji pieteikšies sarakstā, un varbūt trijos blokos, bet lūdzu, godātā deputāta, uzdodiet jautājumus ļoti īsi. Tātad nākamais jautājuma bloks - Stīles kundze pirmā, Bielena kungs un Vailas kundze. Stīlers kundze, lūdzu. Ā, jā, viens eh, deputāts atteicās no sava eh, saraksta. Paldies, saka nākamā runātāja, paldies. Es esmu ārkārtīgi priecīgi jūs redzēt, bet runāju par patērētāju aizsardzības direktīvu. Es saprotu jūsu argumentus par labu harmonizāciju, un tomēr ir zināmas bažas par to, ka ja mēs vēlamies atteikties no garantijām, tad vismaz apvienotajā karalistē patērētāji uzskatīs, ka viņu tiesības ir samazinātas. Arī šorīt uh, ziņās runa bija par Marks un Spencers, par to, ka viņiem ir bijis, eh, deviņ... ir bijis 90 dienu pārdomu periods, un tagad tas ir 35 dienas. Un, protams, ka cilvēkiem tas nepatīk, un es uzskatu, ka mums vajadzētu to pārskatīt. Nākamais eh, mums joprojām ir ārkārtīgi daudz vēlētāju, kuri vēlas eh, jautāt par likumdošanas īstenošana dalību valstīs. Nākamais 60 eh, dienas. Es esmu vairāki vēlētāji no mana vēlēšana ap, apgabala ir jautājuši par šīm dienām, tāpēc es vēlētos pajautāt par šīm dienām. Ir ārkārtīgi daudz jautājumu jums eh, jūsu teiktajā, saka priekšsēdkungs, un tagad bielikungs. Es turpināšu poļu valodā. Paldies, priekšsēdskundze! kundze! Es tiešām ticu, ka jūs varēsiet turpināt tādā pašā garā. Īpaši es vēlētos jums pateikties par to, ka jūs esat izskatījusi pretrunīgo jautājumu par, par eh, reklāmām internetā. Vēlētos jums atgādināt, ka tehnoloģija balstās uz informācijas apkopošanu par uh, patērētāja un pircēja profilu un pircēja grupas profilu. Uh, Daudz eksperti šo tehniku uzskata par privātumu pārkāpumu. Un, eh, protams, ka mums ir jāaizsargā korespondences eh, noslēpums un konfidencialitāte. Jūs, komisārs Kunz, minējāt to, ka mums varbūt vajadzētu tikt aizsargātiem pret šādu veidu pārkāpumiem. Un mans jautājums, vai jūs izskatīsiet šo jautājumu savās diskusijās ar Amerikas Savienoto Valstu kongresu? Jo šobrīd Amerikas Savienotās valsts pārskatīs likumdošanu šajā jomā, un es vēlētos pajautāt, vai jūs kaut ko domājat darīt. Paldies, Bilankungs, un tagad Karacas kundze. Paldies, es vēlētos pateikties komisārs kundzei. Es uzskatu, ka mums tiešām ir jānodrošina visaugstākā līmeņa patērētāju aizsardzība. Es uzskatu, ka iekšējam tirgum par labu nāks, ja mēs nodrošināsim caurskatāmīgu patērētāju aizsardzībā un nodrošinātu konkurenci, jo tas nāks par labu ikvienam. Uh, Mēs jau šeit dzirdējām eh, Sabumī kundze, kas ir patērētāja aizsardzības ministre Zviedrijā, un viņa iestājas par to, ka Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk ir jāievieš kopīgi noteikumi. Jo vairāk kolēģi, piemēram, šeit no Dānijas, no Zviedrijas, no Francijas, runāja par to, cik svarīgi ir nodrošināt patērētāju aizsardzības līmeņa augstus standartus. Eh, piemēram, ja visi varētu aizsniegties līdz Vācijas līmenim. Mans jautājums. Tiekoties ar biznesa pārstāvjiem Eiropā, jūs ziniet, ka ir tādi, kur skeptiski izsakās pret komisijas priekšlikumu. Ko šie biznesa pārstāvjiem saka? Kādi ir viņu argumenti un kādi ir jūsu kontrargumenti? Tātad, kāpēc vajadzētu harmonizēt un nodrošināt augstus patērētāja aizsardzības standārtus dinamiskā biznesā Eiropā? Okay. So, Labi, saka komisārs kundze. Vispirms ar Stīlers kundzes jautājumu. Runājot par to, kas notiek apvienotajā karalistē, mēs neskarsimies nekādā gadījumā klāt komerciālajām garantijām. Biznesam ir jābūt spējīgam konkurēt ar savu komercdarbību. Un, protams, ka biznes var paplašināt tās normas, kuras esam noteikuši mēs. Pēc pusotra gada visām iesaistītajām pusēm sadarbojoties, mēs nodrošinājām 85% tirgus tīrību. Atcerēsimies, ka es nedrīkstu no, nosaukt nevienu valsti, es nedrīkstu nosaukt nevienu, kurš ir pārkāpis šos noteikumus. Ir pāris dalību valstis, kuras ir tiešā tekstā publiskojušas to kompāniju un biznesu vārdus, kuri ir darījuši pāri patērētājiem. Es to darīt nedrīkstu. Tātad runājot par pārkāpumiem, runājot par kļūdām, uh, Kāpēc mūsdienu interneta pasaulē un kad, piemēram, manis kā patērētāja sūdzība varētu tikt zināma miljoniem cilvēku caur Facebook vai caur internetu, kāpēc mums ir šis viltus sudraba šķidrauts? Tātad runājot par jūsu jautājumu, es nevaru darīt neko. Es esmu strādājusi jau trīs gadus, esmu rakstījusi ministriem, esmu rakstījusi patērētāju aizsardzības organizācijām, un atbilde ir viena - tā ir biznesa atbildība, tā ir biznesa kompetence. Man joprojām sūdzas patērētāji, klienti, pircēji, un patiesībā iedzīvotāji ir atkarīgi no komisijas darītā, bet man atbild jums, es neko vairāk izdarīt nevaru. Vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam turpināt izglītot patērētāju, un to mēs arī darām. Bielana kunga jautājums. Runājot par tā saucamo mērķa auditoriju un par to, ko mēs izdarījām Amerikas Savienotajās valstīs. Pagājušajā nedēļā mēs devāmies uz ASV, un mēs šobrīd esam izveidojuši fórumu, tādu kā sabiedriskās domas aptauju, par šiem jautājumiem. Pēc gada mēs apkoposim iegūtos datus un iegūtos komentārus un izstrādāsim priekšlikumu. Koracas Biltas kundzes jautājums. Ļoti interesants. Ņemot vērā šo uh, ražotāju garam patērētāju tiesību direktīvu, jūs pieminējāt Zviedriju. Mēs mēģināsim nodrošināt visiem vienādu aizsardzības līmeni ceļotājiem gan Eiropā, gan ārpus tās. Un tas varētu būt uh, viens no piemēriem Zviedrijā. Zviedrija pieminēja to tāpēc, ka tā ir prezidējošā valsts, bet runājot par seku analīzi. Piemēram, ja jūs esat mazais vai vidējais uzņēmums vai arī liels uzņēmums, jums ir jāinvestē pāri par 2000 eiro, precīzi 2157, nē, es atvainojos, 2170 Ja jūs vēlaties eh, uzzināt, kāda ir patērētāju aizsardzības likumdošana Eiropas Savienībā, kad tiks pieņemta šī direktīva, tas būs zem diviem tūkstošiem. Tāpēc es eh, tiešām runājot ar biznesa pārstāvjiem jūtu, ka viena vai otra puse vēlētos deķīt pavilt uz savu pusi, īpaši biznesa kopiena vēlas piemērot konkrētās dalību valsts noteikumus, bet ļoti labi kolēģi uzdeva e, latviešu kolēģi, kā panākt šo līdzsvaru. Mēs mēģināsim panākt līdzsvaru, mums ir jāmēģina. Mēs mēģinam runāt, runāt un vēlreiz runāt, bet ar jūsu atbalstu tas būtu gan ātrāks, gan vieglāks. Lūdzu, darbosimies kopā! Paldies, saka priekšsēžkungs, ir vēl trīs runāt gribētāji, ir divi, kur pieteicās pārāk vēl, tāpēc lūdzu neapvainojieties, es vēlos jums dot vārdu. Tas ir uh, trīs runātāji, un tad jautājumi beidzās. Obrigado, komisārija, pela sua eh, ótima apresentação. Paldies! Paldies tiešām par fantastisku prezentāciju, komisārs Kundze. Skaidrs, ka jūs nevarētu ar savu prezentāciju kliedēt visas mūsu šaubas. Un tik tiešām daudzi ir uzdevuši dažāds jautājumus, ir teikuši, ka viņiem kaut kas nepatīk topošajā direktīvā. Komisāra teica, ka viņa darīs visu, lai panāktu nospraustu mērķi ļoti labi. Skaidrs, ka mēs vēlamies stiprāku patērētāju sadarbību un aizsardzību bet manuprāt, jūs piedāvātie argumenti drīzāk ir tādi ticības jautājumi. Nevisai pārliecina mani. Nu, piemēram, jūs runājat par šo salīdzināšanas tabulu, bet tur ir tā ļoti vispārīgi runāts. Man drīzāk šķiet, ka būtu pareizi izmantot likumdošanas stratēģiju. Visi taču zina, ka labāk būtu skaidri noteikt, kādas ir prasības, Un viens no variantiem, protams, tiešām ir samazināt prasības, un kad redzēsim, ka viss ļoti labi darbojas, varēsim palielināt prasības. Tas nozīmē, ka tiešām potenciāli mēs varētu šīs prasības samazināt, bet varbūt nākotnē būtu diezgan sarežģīta situācija, nu tad palielināsim prasības. Komisāra, jūs teicāt, ka šobrīd meklē tādu gudru, viedu, inteliģentu metode, un jūs nevēlaties radīt arī Frankensteinu, to jūs arī teicāt. Bet, manuprāt, šodien tirgu jau dzīvo Frankensteins, jo tiešām tirgi Eiropas Savienībā ir tik ļoti atšķirīgi regulēti. Nu, piemēram, ja eksistē tāda prakse kā uh, it kā bezmaksas ceļojums, bet tad jums ir jādodas uz dažādiem uzņēmumiem un jāskatās dažādi tepiķi un tā tālāk. Nu, es nezinu, tas jau ir Frankensteins, manuprāt. Un tagad lūdzu Buzēkungs. Paldies! Es pirms vēlos pateikties kuņiem skundzei par ieguldīto darbu un tik tiešām visu to labāko arī nākotnē. Tas, ko viņa organizēja, manuprāt, tiešām ir visveiksmīgākais no Eiropas Savienības iedzīvotāja puses. Es tieši runāju par pasākumiem, ko viņa organizē. Nu, piemēram, par finanšu pakāpojumu normatīvo aktu. Rumānijā, manā valstī, bija ļoti labas atsauksmes. Cilvēki varēja skaidri redzēt, ka mēs runājam par banku pakāpojumiem, par finanšu pakāpojumiem, bieži vien uh, Tieši tajā jomā ir milzīgas izmaksas, bieži vien šīs izmaksas netiek oficiāli paziņotas, un tieši tur arī ir nepieciešams skaidrs korekcijas. Man ir jautājums. Jūs plānojat striktas monitoringa pasākums, bet vai jūs plānojat kādus citus pasākumus, kas varētu risināt problēmas, kas šobrīd eksistē finanšu pakalpojumu jomā? Otrais jautājums vai jūs nākotnē plānojat apkopot informāciju par, par medicīnisko kļūdu situāciju. Tātad tiešām, ja ir notikusi ārsta kļūda, un man šķiet, ka šajā situācijā jautājums drīzāk ir saistīts ar patērētāju aizsardzības, nevis vienkārši ar medicīnas jomu. Vai jūs plānojat arī šo lietu risināt? Paldies, nākamais runātājs. Paldies komisijai. Un tiešām paldies komisārai par prezentāciju. Vēlos tagad pieminēt to, ko viņi teica par iekšējā tirgus situācijas uzlabojumu, tieši par pakalpojumu jomu. Par pakalpojumu direktīvu šobrīd top ietekmes izvērtējums, bet tur nav iekļauts sociālie parametri, un mums šķiet, ka tas nav pareizi, jo šajā gadījumā ir jāizvērtē arī darba likuma prasības. Eiropas komisija veids ietekmes izvērtējumu par šo direktīvu, manuprāt, ir tikai pareizi ņemt vērā sociālo partneru viedokli un sociālos aspektus. Un tad jautājums ir, ko es plānoju darīt lietas labā par pakalpojumu direktīvu. Uh, Paldies, cienījamie kolēģi! Koņevs kundze varēs atbildēt uz pēdējiem trīs jautājumiem. Lūdzu! Koreila de Campos kungs salīdzinošā tabula tiešām ļauj saskatīt lietas skaidrāk patērētāja tiesība aizsardzībā, tieši runājot par patērētāja aizsardzības direktīvu. Un šajā direktīvā ir paredzēts pārskatīt esošās četras direktīvas, kā to arī noteica iepriekšējais parlamenta nosaukums. Mērķis ir panākt to, lai re regulatīvā vide būtu paredzama un viegli prognozējama gan patērētājiem, gan arī uzņēmumiem. Manuprāt, jautājums ir drīzāk saistīts ar tādu vispārējo ievirzi. Es tiešām neuzskatu, ka jautājums ir drīzāk ticības jautājums. Nē, es tiešām cenšos nākt klajā ar paskaidrojumiem, tā lai es varētu pārliecināt cilvēkus. Bet lūdzu, tagad nebūsim tādi šauri domātāji, meklēsim, meklēsim risinājumus plašāk. Nu, piemēram, ja jūs tagad tirgojat kaut ko internetā vai pērkat kaut ko internetā, un ja jūs skatāties ļoti šauri, tad ko mēs panāksim? Ja mēs šajā internetu tirzniecībā nedomāsim par uzņēmumiem, to tiešām varētu salīdzināt ar tādu uh, Jaņu un Inu sa sadarbību, jo tur tiešām vienā tirgū darbojas šie divi spēki, nepieciešams līdzsvarot. Un, manuprāt, tā ir tāda fundamentāla izvēle ir nepieciešams, lai divi tirgus dalībnieki varētu mierīgi darboties šajā tirgu. Es vienmēr, protams, esmu iestājusies par patērētājiem, bet te pašā laikā ir jāatceras arī uzņēmumu vajadzības, jo ja mēs uzņēmumiem piegriezīsim skābekli, ja viņiem nāksies cīnīties ar šīm normām, tad, protams, arī patērētājiem neklāsies labi. Mēs, protams, turpināsim tagad sarunas, sniegsim informāciju, ja tas ir vajadzīgs, turpināsim arī konsultācijas, bet tiešām darīsim visu, lai arī jūs noticētu tam, kā mūsu risinājums nākotnē ir tas īstākais. Sokungs. Par medicīnas pakalpojumiem. Mēs esam nolēmuši priori... izvirzīt prioritātes Šobrīd mums ir transports, enerģētika un banku pakalpojumi. Savukārt medicīnas pakalpojumi diezgan specializēti pakalpojumi. Mums ir komisārs, kas ir atbildīgs par, kas ir atbildīga par uh, medicīnas pakalpojumiem, par veselības aspektiem. Manuprāt, viņi ļoti labi strādā. Bet es tiešām uzskatu, ka jūsu komentārs ir vietā. Es izskatīšu arī šo jautājumu paskatīsimies, kur mums ir visvairāk sūdzību, un tas arī būs viens no tiem labumiem, kas nāks no šīs direktīvas ieviešanas. Ja eksistē sūdzību izskatīšanas mehānisms un veids, kā mēs varēsim pēc tam ietekmēt likumdošanas bāzi, bāstoties uz šādām sūdzībām, tad mēs tiešām varēsim panākt ļoti veiksmīgu funkcionējošu risinājumu. Un tad pēdējais jautājums par uh, patērētāja aizsardzības direktīvu. Es tiešām esmu veikusi ietekmes izvērtējumu, un tas attiecas arī uz sociālo ietekmi. Mēs plānojam, ka sociālā ietekme būs pozitīva, jo patērētāji varēs izmantot vienotā tirgus labumus, būs izdevīgākas cenas un labāka kvalitāte. Manuprāt, tas arī mums ir vajadzīgs. Mums ir jābūt iekšējiem tirgum, kas ir centrēts uz patērētājiem. No sākuma mēs sākam veidot iekšējo tirgu no ražotāja, no uzņēmuma puses, un tagad ir pienācis brīdis, lai pakāptos tālāk un nu jau panāktu labāko aizsardzību mūsu patērētājiem. Mēs varam tiešām mainīt tagad situāciju, un to mēs arī darīsim. Vai tagad pienācis laiks jums pateikties? Jā, Tā kā izskanēja pēdējie trīs jautājumi un bija arī jau manas atbildes, vēlos tiešām pateikties jums, jūs iedvesmojat mani. Un, manuprāt, jūsu atbildes bija vietā. Un būtu ļoti labi, ja būtu vairāk laika diskutēt par visiem šiem jautājumiem. Un, kā jau teicu, ja jums ir interese par šo direktīvu, es nākšu un runāšu. Paldies! Uh, well, Commissioner, I think... Um... Komisārs Kundze. Jūs varētu redzēt, ka deputāti pēc savas iniciatīvas sāka aplaudēt, tas nozīmē, ka viņi ir ļoti pateicīgi un tiešām jūsu līdzdalība šajā jautājumā tiek novērtēta. 16 deputāti izteica savus komentārus un uzdeva jautājumus, un es domāju, ka ir daudzi citi, kas labprāt runātu ar jums par šo jautājumu. Tik tiešām patērētāja tiesības mums šobrīd ir ārkārtīgi svarīgas gan šodien, gan arī rītdien. Cienījamie deputāti, lūdzu, lūdzu, izturēsimies pret komisāri ar cieņu. Rītdien no, sešiem, no, no, no 3 līdz 6.30 mēs runāsim par patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu un varēsim da, par daudziem jautājumiem runāt, un es pārliecināt, esmu pārliecināts, ka jūs nāksiet un varēsiet uh, runāt, un būs arī referents Andrēs Švāps. Un mēs nāksim klajā arī ar pašiniciatīvas ziņojumu, un tur būs tieši šis jautājums par um, patērētāju tīsību kontrolas lapu, un labprāt sadarbosimies ar jūsu komandu. Tik tiešām paldies arī no mūsu puses, no komitejas puses, un ļoti ceram, ka varēsim vēlreiz tikties gan šajā sasaukumā komisija, gan cerēsim, ka arī nākamajā. Raptī kundze, vai jums ir jautājums par reglamentu? Paldies, es gribētu nākt klajā ar priekšlikumu. Man ir liels prieks, un es gribētu pateikt sekojošo. Komisārs kundze. Jūs izmantojāt tādus izteicienus, es domāju, es uzskatu, bet jūs teicāt arī es sapņoju, es vēlos. Un es domāju, ka kā komisārs jūs noteikti varat izmantot šo vārdu sapņot, un tad arī mēs, kā Eiropas pilsoņi, varam turpināt cerēt. Well... Paldies par šo komentāru. Nu, mēs tiešām cerēsim, ka komisija būs daudz sapņotāja. Un tad, kad jūs varēsiet apmeklēt uh, apmeklēt uzklausīšanu, kas būs, protams, sarīkot topošajiem komisāriem, nu tad varēsim pajautāt arī par sapņiem. Paldies! Cienījamie kolēģi, Kuņevs kundze ir pienācis brīdis doties prom, un ja kāds no jums tagad vēlētos doties prom, izmantojiet tagad īsu pārtraukumu, un tad turpināsim ar mūsu darba kārtību. that's listed. Uh, so, ladies and gentlemen, can we, um, can we resume? Uh, cienījamie kolēģi, atsāksim sēdi. Lūdzu, turpināsim darbu. Tātad mūsu sanāksmes noslēguma daļai. Uh, Mums ir uh, tagad ļoti svarīgs darbkārtības jautājums par maksājumu kavējumu novēršanu. Man ir pāris paziņojumi uh, mūsu komitejai. Pirmām kārtām gribētu izteikt pateicību visiem, kas bija iesaistījušies ļoti veiksmīgā misijā uz Zviedriju. Eh, tā bija mūsu komitejas misija Švābkungs, Arieskungs, Hedekungs, Trebelskungs, eh, Šauda Mozes kundze un Lahgārda kundze. Visi tātad, kas bija tur, kas piedalījās. Uh, Mums bija tik tiešām ļoti pozitīva viedokļa apmaiņa par veselu virkni jautājumu, par uh, iekšējo tirgu, par valsts pasūtījumu, patērētāju tiesībām un īpaši gribu pateikties mūsu sekretariātu uh, komitejai par uh, to, ka pasākums, ka šis brauciens tika ļoti labi norganizēts. Un eh, jauniem deputātiem, kuri varbūt kādreiz gribētu piedalīties citos braucienos, gribētu teikt, ka šis tik tiešām bija īpaši labs uh, pasākums, jo mums bija ļoti laba piekļuve uh, visiem dažādām patērētāju aizsardzību organizācijām. Mums bija uh, pusdienas arī ar ministru Zviedrijā, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Mēs tāpat runājām arī par konkurences jautājumiem attiecīgās valsts iestātēs. Tātad vizīte, kā es teicu, bija ārkārtīgi visaptveroša un ļoti būtiska mūsu darbam. Otrs paziņojums. Mums ir bijušas divas koordinātoru sanāksmes pēdējā laikā. Koordinātori pirmkārtām vienojās par to, ka mēs uh, darīsim pieejamas piezīmes, uh, šo sanākumu piezīmes visiem deputātiem, pēc tam, kad visi koordinātori būs piekrituši apstiprinājuši šo tā teikt protokolu. Tātad jūs uzzināsiet visas detaļas, un tāpēc es nerunāšu par šīm sēdēm ārkārtīgi detalizēti, bet gribu tikai pateikt, ka pēdējās divās sanāksmēs mēs esam runājuši par mūsu tālāko darba programmu. Uh, Mēs esam piešķīruši galvenos svarīgākos ziņojumus referentiem, kuri arī var uzsākt darbu. Esam vienojušies par vairākiem pašiniciatīvas ziņojumiem, uh, kurus uh, es tagad lūkšu jūs arī apstiprināt. Un uh, trīs dokumenti - Consumer Scoreboard un. Sports. Uh, Un vēl divi citi, tātad par tiem es gribētu dzirdēt jūsu reakciju. Tātad tur ir runa par eh, šķēršļiem Eiropas eh, kopienas iekšējiem tirgumu. Mums ir nepieciešams tāpat aplūkot ar jaunākās tendences valsts pasūtījumu jomā, un tātad eh, mēs sāksim darbu pie šiem trim jautājumiem, tātad savu atzinumu izteikšanu. Nākošgad mēs plānojam vairākus braucienus uz Spāniju, tā būs prezidējošā valsts, un tāpat arī plānojam ceļojumu uz Indiju, lai aplūkotu produktu drošības aspektus un vēl citus eh, jautājumus, kas saistīti ar iekšējo tirgu un patērētāju tiesībām, un arī sadarbību ar Eiropas ekonomisko zonu. Tur mums būs pašinitīvas ziņojums. Mēs iesniegsim arī divus motiskus jautājumus. Vienu padomēji par pakalpojumu direktīvas ieviešanu. Ceram, ka priekšsēdātāja konference vienosies par šo punktu novembrī pirms eh, transponēšanas datuma, kurš, manuprāt, ir 28. decembris, ja es nemaldos eh, pakalpojumu direktīvai. Un Bjolings kundze eh, ļoti gribētu saņemt atbildi. Un Bjolings kundze, kā jūs atcerieties, vadīja mūsu pirmo sanāksmi. Otrais jautājums ir komisijai par kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu. Arī to mēs virzam uz priekšu. Sanāksmē 6. oktobrī mēs jums prezentēsim pētījumu rezultātus par Eh, šo transponēšanas eh, eh, procesu savstarpējās kvalifikācijas atzīšanas direktīvai, jo šī direktīva ir radījusi liels problēmas vairākām dalību valstīm. Visbeidzot, un šis ir darbs, kas šobrīd noris, mēs, protams, par to jūs informēsim detalizētāk, bet Björlings kundze ir ar mieru mums sniegt rezultātus no konkrētspējas padomas. Uh, Decembrī viņa nevarēja ierasties mūsu pašreizajā komitejas sēdē, bet mēs tagad plānojam uh, rīkot uh, videokonferenci decembra Strasbūras plenārsesijas laikā. Mēs detalizētāk jūs informēsim vēl par to. Tātad tas ir tīri arī tehnoloģija jautājums, vai mums to izdosies. Gribu pateikties visiem koordinatoriem par ļoti lielo iesaistību, runāt par šo darba programmu, pateicos arī mūsu birojam. Uh, Domāju, ka mūs eh, sagaida ļoti interesants, aizraujošs darbs, un eh, es eh, ceru, ka mēs pieņemsim lēmums, kas mums jāpieņem, un ja mēs raugamies uz savu turpmāko darbu kalendāru, tad mēs redzam, ka mums ir daudz uzdevumu, daudz jautājumu, un viss varēs iesaistīties aktīvi mūsu komitejas darbā. Un tagad pāriesim pie mūsu otrās viedokļa apmaiņas, jo mums jau bija viedokļu apmaiņa komitejā kā tādā, kad mēs runājam par izvēr... ietekmes izvērtējumu. Uh, komisijas uh, priekšlikumam pārskatīt maksājumu kavējumu direktīvu. Man ir liels prieks, kā Vails kundze, kura ir uh, strādājusi jau vairākus gadus iepriekšējā komitejā, un viņa tika nozīmēta kā referenti no savas puses, un arī ēnu referentiem mēs dosim vārdu pēc tam. Hanslikas kundze tā ir no Tautas partijas, Kreutzmanis kundze no Alde un uh, Mēs gaidām, ka zaļie nozīmēs savu a, pārstāvi. Rūlers kundze, acīm redzot, šķiet, ka viņa būs ēnu referente, Kožičnieka kungs a, un Dižona kungs no GOE grupas. Tā tad man ir liels prieks, ka visi ēnu referenti arī šodien ir klāt. Un pēc tam es došu iespēju izteikties jebkuram citam deputātam par visu dzirdēto un pateikto. Vai mums ir kāds saka priekšsādātājs, no rūpniecības vai eh, juridiskās komitejas, kas sniedz atzinumu, neesmu pārliecināts, vai kāds ir klāt. Un sveicu arī Brinkmanas kundze, kura pārstāv komisiju, un viņa detalizēti mūs iepazīstināja ar šo ietekmes izvērtējumu iepriekšējā sanāksmē. Liels prieks jūs redzēt atkal mūsu vidū un ceram, ka, cerams, ka jūs komentēsiet šeit notiekošo. Un tā tad es tagad dodu vārdu referentei. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies! Es laikam kādas četras stundas, nu jau skaitos referente, bet pa, ši, pa šīm četrām stundām esmu saņēmusi ļoti daudz ēpastu. Un uh, eh, ēpasti bija ļoti atšķirīgi savā saturā. Tiešām varam redzēt, ka mūsu lobby aizstāv ļoti dažādas jautājumas. Runājot par šo direktīvu, komisijai Tik tiešām jau tika uzdot vairāk jautājumi, un līdz šim ne visi jautājumi tika atbildēti. Nu, tad nāksies komisijai pajautāt vēlreiz. Bet es tiešām skatos, ka komiteja ir teikusi, ka ir liela interese arī par to, lai izmantotu šo normatīvo aktu par tādu būtisku akmeni, būtisku ķiedeli, ko mēs varam izmantot, lai mazinātu biro, eh, birokrātiju. Mēs saprotam, ka tur joprojām mums ir jārunā par daudziem aspektiem, par kreditēšanas iespējām, tīpaši runājot par maziem uzņēmumiem, ir tīpaši, protams, šodienas situācija, kad ir nopietna krīze. Un arī šajā jautājumā ir nepieciešams palīdzēt, piemēram, ir nepieciešama likviditāte maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un tik tiešām īpaši mazi uzņēmumi ļoti, ļoti cieši no likviditātes problēmas. Ir daudz jautājumu līdz pats bankrotam. Tik tiešām tas, ka šobrīd nav sakārtot likumdošana attiecībā uz maksājuma un maksājumu, maksājumu kavēšanu, tā kā tiešām nav šī joma sakārtot, daudzi mazi uzņēmumi vienkārši bankrotē, tāpēc ka viņi nevar izturēt šo likviditātes trūkumu. Mana politiskā grupa nevisai piekrīt tam, ka tikai valsts sektoram būtu jāuzliek kaut kādas sankcijas vai pienākums maksāt ātrāk, nevis privātajam sektoram. Šeit tiešām ir jāskatās gan arī vispārīgās līgumtiesības, gan arī visi citi aspekti. Komisārs Kundze arī pieminēja to, ka ir taču daudz, di, daudz direktīvas, daudzas regulas, kur mēs tiešām mainām vispārējās līgumtiesības. Un nebūtu pareizi regulēt tagad tikai valsts maksājumus. Mēs, protams, saprotam, ka tiešām uh, Uh, vieglāk ir regulēt vars, valsts sektoru nekā privātas, bet te pašā laikā ir lielāka daļa maksājumu, kas nāk no privātā sektora, protams, citiem uzņēmumiem, līdz ar to nebūtu pareizi izslēgt no darbības jomas. Runājot par laika grafiku, ko vēlos jums piedāvāt, viss būtiskākais ir visiem piedalīties aktīvi debatēs, un es zinu, ka jūs to darīsiet. Un Mēs plānojam nevis viedokļu apmaiņu, bet sarīkot uzklausīšanu, varbūt tādu nelielu uzklausīšanu, tādu mini uzklausīšanu, visticamāk 4. novembrī. Man ļoti patiktu, ja būtu 4. novembris, un man šķiet, ka tad visiem ir pietiekami daudz laika, lai oktobrī ielūgtu un uzklausītu viedokli no NVO puses. Un atbilstoši ēnu referenti varēs piedalīties arī mūsu diskusijās un būtu daudz labāk ēnu referenti vienkārši pieklauvēt pie manām durvīm un nāktu ar mani aprunāties. Tad man ir konkrēts priekšlikums, lai mēs pirmo projektu sagatavotu pēc šīs mini uzklausīšanas. Jo mērķis jau ir arī pirmajā projektā ņemt vērā tos pamatotus viedokļus, ko mēs saņemsim uzklausīšanas laikā. Un tāpēc tiešām man ir priekšlikums, lai es varētu pirmo reizi uzstāties ar savu dokumentu pēc pirmās uzklausīšanas. Un tad atbilstoši janvāra beigās, februāra sākumā mēs varētu šajā komitejā arī balsot jau par gatavu dokumentu. Es saprotu, ka mums nekur nav jāsteidzas, bet te pašā laikā nebūtu pareizi novilcināt šo lietu, jo tik tiešām uzņēmēji ļoti gribētu šo normatīvo aktu. Es zinu, ka paraksti ir tā, ka nu visi tikai kritizē un saka, komisija atkal ir izdomājusi kaut kādu jaunu dokumentu, bet šajā gadījumā savukārt ir pavisam cita situācija. Mēs runājam par šo mazo biznesa aktu, uh, Tad arī šeit komisija tika slavēta par saviem, par savu iniciatīvu. Es zinu, ka bieži vien tiešām saka, ka nevajag atkal mums jaunus aktus, bet šajā gadījumā tiešām tika pateikts, ka vajag. Tas bija par laika grafiku. Visticamāk, februārī, sākumā vai beigās plenārsēdē varēsim atbilstoši balsot Man šķiet, ka mēs varētu šo jautājumu izskatīt pēc iespējas ātrāk un vienoties arī ātri, bet kā jau teicu pašā sākumā, ir diezgan liela viedokļu atšķirība, ko esmu saņēmusi ēpasta. Bija daudzi, kas teica tiešām paldies par šādu dokumentu un ļoti labi, un, bet te pašā laikā bija arī tādi, kas teica, nē, tam mēs nevaram piekrist, un mēs labprāt, protams, viņam ielūgtu uz uzklausīšanu komisija. Komisija arī jāiesaistās. Un šeit mēs esam uz, uzdevuši jautājumus komisijai pirmajā viedokļa apmaiņā, un es saprotu, ka komisija vēl nepaspēja uz visu atbildēt, bet man tiešām interesē komisijas viedoklis, un atbilstoši, protams, ir nepieciešams izskatīt arī kopienties judikatūru. Un tad jautājums ir, Varbūt kāpēc komisija nav paredzējusi privātajā sektorā iekļaut atbilstošas sankcijas. Bet, kā jau teicu, tagad ir sākums un labprāt sadarbošos ar jums. Uh, thank you very much indeed. Paldies, Vailas kundzei. Un uh, varbūt, ka mēs varētu organizēt uh, mini uzklausīšanu. Un uh, vismaz no mūsu puses Mēs uzskatām, ka tā būtu vienkārši lieliska ideja, un tā mēs arī varētu rīkoties, bet, protams, ir jāuzklausa vēl ēnu referenta teiktais. Bardzo dziękuję, szanowne koleżanki. Nākamā runātāja, paldies. Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, es vēlētos pateikt, ka manā dalību valstī pēc uh, mazās uzņēmē darbības akta īsteno, īstenošanas uh, Mēs saprotam, ka šī direktīva, šis normatīvais akts ir ļoti gaidīts dokuments, un eh, es šodien par to varbūt nediskutēšu, un tomēr vēlētos pieskarties vairākiem aspektiem un varbūt pajautāt komisijas pārstāvēju jautājumus, kas ir saistīti ar šo direktīvu. Man personīgi liekas, ka lielākā problēma tieši kā jau ietekmes izvērtējumā arī parādās, lielākā problēma ir tā, ka mazo uzņēmēju intereses un bažas ir saistīts ar to, ka, protams, mēs nevaram izmainīt biznesa pārstāvju viedokli, un tomēr Uzskat, ka mums vajadzētu radīt tādu uzņēmē darbības vidi, kas būtu draudzīga tiem, kuri vēlas iestāties par savām tiesībām. Mēs bieži vien runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem, taču bieži vien administrācijas izdevumi ir daudz lielāki nekā tie izdevumi, kurus tādā veidā izdodas ietaupīt. Līdz ar to uzņēmumu tiesības saņemt atpakaļ administratīvos izdevumus, kur šādā veidā ir tikusi izšķērdēti, nav īpaši lielas. Tas ir īpaši saistīts ar tiešajiem maksājumiem. Un, protams, tos atpakaļ saņemt nevienmēr ir iespējams. Bieži vien šī robežšķirklis ir 5 eiro. Taču lielākā daļa no uzņēmējiem un maziem un vidējiem uzņēmējiem nezin, kāda ir jaunā likumdošana. Bieži vien ražotāju apvienības, vismaz pēc manām domām, varētu būt labs fórums informācijas izplatīšanai. Vēlētos pajautāt komisijas pārstāvēji, Vai komisija uzskata, ka būtu iespējams atbalstīt šāda veida informācijas kampaņu maziem un vidējiem uzņēmumiem? Vai būtu iespējams mazos un vidējos uzņēmumus izglītot par procentiem, par likmes procentiem? Nākamais jautājums par maksājumu harmonizāciju un maksājumu nosacījumu harmonizāciju starp valsts institūcijām un privātu uzņēmumiem. Es uzskatu, ka 30 dienas ir labs sākums, balstoties uz kuru mēs varētu to diskutēt. Uzņēmumi varētu pieņemt šādu viedokli, taču valsts pārvaldē varētu būt cits viedoklis. 95, 95% summa parāda soda procentiem, 5% summa. Šobrīd izskatās, ka komisijai vajadzētu atbildēt uz jautājumu par to, kāpēc tika ieviesta 5% robeža. Iespējams, ka tam ir kāds adekvāts arguments, un komisija uz to varētu atbildēt. Un visbeidzot, dažādu uzņēmumu starpmaksājumu harmonizācija. Šobrīd izskatās, ka vismaz no maksājuma viedokļa jau raugoties, maksājums jau ir iekļauts līgumā, un bieži vien tas rada situāciju, kurā ir sava veida priekšnoteikumi un zināms labums uzņēmumiem, kaut kādā veidā atrunāt šo summu. Es nezinu, vai tas ietekmētu konkurētspēju. Vēlētos pajautāt eh, komisijai, vai dažādi biznesa šūniņas vēlētos šo maksājumu harmonizāciju. Un visbeidzot, jautājums par sabiedriskās domas izzināšanu un kāda ir ietekmes izvērtējuma doma šajā jautājumā. Es zinu, ka sabiedriskās domas aptaujā izrādījās, ka lielākā daļa bija par šādu risinājumu, bet es vēlētos to dzirdēt no komisijas. Un, protams, es ceru sadarboties ar referentu un esmu priecīga par šo mini uzklausīšanu un esmu pilnīgi pārliecināta, ka uh, mēs eh, varēsim runāt arī par maziem vidiem uzņēmumiem un poliju. Uh, Paldies par uh, šo ārkārtīgi dziļo ieskatu uh, tēmā. Hansens kundze, es zinu, ka jūs pati esat vadījusi uzņēmumu Polijā, un tāpēc jūs ļoti labi noteikti esat informēti par šiem nokavētajiem maksājumiem. Uh, Es eh, komisijai došu vārdu atbildēt uz eh, šiem jautājumiem, komentāriem, ko izteica referenti un ēnu referenti. Tagad došu vārdu Kreutzmann kungam, kurš ir jauns deputāts mūsu komitejā un šķiet vēl nav izteicies līdz šim. Tātad jums lūdzu liberāļu grupas eh, vārdā vārds. Paldies! Principiāli mēs varam atbalstīt šo direktīvu, jo tik tiešām maziem un vidējiem uzņēmumiem tiek radīta labāka situācija. Tā tiešām ir fantastiska izdevība kaut kā izdzīvot situācijā, kad ir tik daudz monopolu, tik daudz uzņēmumu, kas pārņēmuši tirgu. Tā pašā laikā, protams, mēs nevaram pārāk daudz apsolīt mūsu uzņēmumiem, jo man pašam ir diezgan liela pieredze pašvaldību darbā. Es zinu, ka ir daudzas pašvaldības un uzņēmumi, kas ļoti laikā visu samaksā. Nu, piemēram, ja 14 dienu laikā netika samaksāts, tad ir, tad tiek piešķirts kaut kāds uh, sots un tā tālāk. Ir taču dažādi varianti. Un ir tiešām daudzi varianti, kad, kad situācija tiek risināta, bet tie pašā laikā es zinu, protams, ka ir uzņēmumi, kas vienkārši saka, nu, mēs esam saņēmuši rēķinu, noliksim to kaut kur maliņā, kaut kad samaksāsim. Protams, tas ir tas, bet pret to mums arī ir jāvēršas. Runājot par uh, Par pašvaldībām parasti ir tā, ka ir budžets. Budžetu, budžeta līdzekļus var izmantot. Nauda glabājas bankā, to mierīgi var izmaksāt. Bet tieši runājot par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kur ir dažas problēmas ar likviditāti, tad, protams, ir ļoti labi, ja mazi un vidēji uzņēmumi var maksimāli 30 dienu laikā saņemt savus maksājumus. Un tad, manuprāt, Šie 5% ir pietiekami nopietns sots. Daži to saka, bet man jau šķiet, es nezinu, jo, ja jūs padomāsiet par šo potenciālo iespēju refinansēt šo parādu, tad tur ir kādi 6%, nevis 5%. Un tiešām var gadīties, nu, ka ne visos gadījumos viss ir pozitīvi. Bet tiešām runājot par maziem un vidēm uzņēmumiem, uh, parasti ir tā, ka viņiem lieli uzņēmumi vienkārši nemaksā un saka, mēs paši jums maksāsim tad, kad varēsim. Un parasti mazi un vidēji uzņēmumi nevar neko pieprasīt. Bet savukārt tie visiem ir vienādi. Visiem ir vienādi noteikumi. Tad jau ir daudz vieglāk, un šeit, protams, ir svarīgi saskaņot noteikumus gan privātajā sektorā, gan arī valsts sektorā. Runājot par, par rēķinu apstrādes maksu, manuprāt, jā, ir jāievieš atsevišķi mehānismus, tad es tā īsti nesapratu, jo, nu, parasti tā rēķina apstrādes maksa neatšķirās, taču vai nu tas rēķins ir par 1000 eiro vai par 10 000 eiro, tāpēc es nedomāju, ka būtu pareizi ieviest papildu sotu mehānismu. Vailes kundze, mēs Aldē esam jau apsprieduši jautājumus. Tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas eksportē citās Eiropas Savienības valstīm, šie uzņēmumi ļoti, ļoti novērtēs šo direktīvu, jo es zinu, ka ir daudzas valstis, kas ļauj maksāt ilgāk nekā 30 dienas. Un tieši tāpēc, manuprāt, šī direktīva stiprinās mūsu iekšējo tirgu, Tas ir ļoti pareizs solis uz priekšu. Protams, vēl ir daži aspekti, par kuriem ir jādiskutē, nu, piemēram, tie paši sodi. Es nezinu, varbūt mēs iebrauksim tādā tiesību jomā, kur mēs nevarēsim vairs orientēties. Es, protams, vienīgais, ko es zinu, ir Vācijas tiesību sistēma, bet es saprotu, protams, ja ir potenciāls sots, tad tas ir arguments, lai maksātu ātrāk. Un vismaz runājot par pašvaldības un valsts iestādēm, tad visticamāk, ja ir sots, potenciāls sots, tad viņi tiešām maksās 30 dienu laikā, jo savādāk nāksies atkal no budžeta ņemt papildu līdzekļus. Vācijā mums ir tā, ir tāda īpaša atlaides konta atlaide, kas tiek piešķirt, tie tiek maksāt 14 dienu laikā. Un sanāks tā, ka Uh, mēs atteiksimies sanākt no šādas papildus konto atlaides, kas eksistē Vācijā, ja mēs pieņemsim šo direktīvu. Bet es ļoti labi apzinos, ka tiešām ir milzīgi koncerti, koncerni, kas nav ieinteresēti tajā, lai maksātu laikā. Un tiešām ir jāatcerās, ka maziem vidēm uzņēmumiem ir likviditātes problēma. Visos gadījumos ir šīs divas puses. No vienas puses būtu jau jauki saņemt naudu pēc iespējas ātrāk. Un tad var šo naudu uzreiz izmantot likviditātes paaugstināšanai un turpināt savu biznesu. Bet te pašā laikā, ja jūs esat kreditors, tad skaidrs, ka jūs arī negribat uzreiz visu maksāt, uzreiz, kad prece ir saņemta, jo, nu, jums arī jā, jānodrošina šī pati likviditāte. Tāpēc arī ļoti jauki, ja mums notika šāda uzklausīšana tieši tādēļ, ka dalību valstīs eksistē ļoti dažādas juridiskās struktūras un skaidrs, ka e, direktīva darbosies visās Eiropas Savienībās, nevis tikai tajās valstīs, kur jau darbojas kaut kādi mehānismi. Es tik tikko dzirdēju no Romānijas, ka, ka, piemēram, tādas valsts institūcijas kā slimnīcas maksā tikai pēc pusgada. Manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Protams, šī situācija ir jāmaina. Ferhaigena kungs teica, ka runājot par par šiem papildu procentiem un ka tas veicina, protams, kopēju likviditāti tirgu, tas man arī ļoti patīk. Es saku, man tiešām principiāli patīk šīs dokuments, protams, ir nepieciešams diskutēt par atsevišķiem jautājumiem. Paldies! Man ir ļoti īsts komentārs. Jā, principiāli mēs varam atbalstīt šo direktīvu, bet Vaila kundze ļoti pareizi teica, ka Mums ir nepieciešams ilgāks laiks, jo bieži vien tieši kādos sīkumos slēpjas vislielākas problēmas. Nu, piemēram, jautājums ir par to, nu, ja jums ir jāmaksā, teiksim, 30 dienu laikā, kā es varu pārliecināties, ka pilnīgi visi dokumenti jums ir jau saņemti? Varbūt Ja ir tā, ja ir neliels daudzums, neliela summa, tad varbūt jūs varat arī atlikt vajadzības gadījumā, ja visas prasības nav izpildītas. Un šeit tiešām ir jautājums, kas sar uzņēmumu reālo situāciju. Bet savukārt runājot par šiem pieciem procentiem, kas tiktu maksāti jebkurā gadījumā, tā kā lampsam, tad uh, man tiešām nepatīk tāds ceriens. Manuprāt, 5% vairs nav kompensācija, tas ir nopietns sots. Kā jau teicu, man ir ļoti skeptiska attieksme pret šo jautājumu, bet gan jau diskutēsim. Paldies! Mr. Kočesnik. Kočesnika kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir liels prieks dzirdēt eh, šo 4. novembra datumu, jo mums tik tiešām ir nepieciešams vairāk informācijas šajā jautājumā. Es pilnīgi piekrītu Vailers kundzes teiktajam un tas ir, ka e, šis e, priekšlikums paredz e, citu attieksmi pret uzņēmumiem. Tā tad būs piegādātāja valsts sektorā un būs cita tipa uzņēmuma. Tā tad būs paredzēts dažādas kategorijas. Varbūt, ka arī privātajā sektorā būtu nepieciešama šāda kategorizēšana. Es gribētu izteikt varbūt dažus tādus provokatīvus komentārus. Principā man šķiet, mums ir regula jau šajā jomā. Ir eh, zināmi noteikumi, kā eh, piespiest veikt maksājumus. Ir direktīva, kas stājās spēkā pirms pieciem gadiem, un es eh, nedomāju, ka tagad būtu labāk ja mēs nodrošinātu vēl vairāk regulējumu, jo tā nebūs nekāda garantija, ka viss tāpēc darbosies labāk. Šajā priekšlikumā, manuprāt, iztrūkst sekojošais. Tas ir izvērtējums par ietekmi uz uh, valsts uh, struktūru budžetu, jo tas noteikti radīs zināmas izmaksas. Tāpēc šajā projektā vajadzētu arī šī projekta ietekmes izvērtējumā vajadzētu mēģināt kvantificēt šīs izmaksas. Papildus dažādām soda maksājumiem un sankcijām, es domāju, ka uh, būs atkal jaunas iespējas, tiks radīts uh, korupcijai. Tas būs tāds kā prokorupcijas priekšlikums. Jā, paldies, saka priekšslādātājs. Mēs uh, noteikti uzdosim jautājumu arī komisijai par izmaksām valsts sektora iestādēm un Dižon kungam vārds. Voorzitter, ik zal het ook eh, kort houden in dit stadium. Paldies, priekšstādātāji. Es domāju, ka šis ir priekšlikums, kurā visas detaļas ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs jau uzklausījām komentārus no dažādām uh, organizācijām. Un uh, Jā, mēs te varam uh, runāt par tādām lietām kā transakcijas datums uh, un citi. Ar to visu saistās ļoti sarežģīti mehānismi. Es domāju, ka šos jautājumus mēs noteikti varēsim sīkāk apspriest visās tajās satāksmēs, kas vēl sekos. Gribētu vēlēs kundzei norādīt, ka man ir liels prieks piedalīties visā šajā darbā. Tomēr viens liels jautājums šodien. Ir uh, tāds, un tur mēs gribētu iegūt vairāk informācijas tieši no komisijas, ja mēs uh, aplūkojam subsidiartātes principu. Šobrīd ir tāda situācija, ka ir iespējams labāk izmantot šo pārvietošanās uh, brīvību, tāpēc, ka ir dažādi maksājuma nosacījumi, bet eh, šķiet, ka šeit tiek nosprausta tāda diezgan skaidra līnija starp valsts sektoru un privāto sektoru. Uh, Es domāju, ka subsiditātes noteikumi būtu jātiecina arī uz eh, darījumiem starp uzņēmumiem, un eh, šajā direktīvā šāda priekšlikuma nav. Domāju, ka šis jautājums būtu jāplu, jāplūko, jo, manuprāt, viņš eh, tā dīvaini disonē ar vispārējo. Bet visā visumā mūsu grupā ir pozitīvs skatījums uz šo priekšlikumu. Paldies! Es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, saka priekšsēdētājs, un es ceru, ka mums vēl diskusijas uh, būs nākotnē un būs interesantas, jo, kā es teicu, viedokļu dažādība ir ļoti plaša, un tieši tāpēc arī debats ir vajadzīgs. Vēl uh, Stīlers kundze ir pieteikusies runāt, un tad es arī slēgšu pēc viņas šo runātāju sarakstu, jo mums ir, ja laikā jāpabeidz mūsu sēdes darbs. Paldies. Manu vārdu pareizi uzzinās Tailers kundze. Es vienkārši to gribēju norādīt, lai tas nākotnē tā tiktu darīts. Tātad. Es sveicu Barbaru par to, ka viņa ir kļuvusi referents šai ziņojumā. Es domāju, ka uh, ideja ir ļoti laba par tādu mini uzklausīšanu. Runājot par dažādu veidu jautājumiem, aplūkojot apvienoto karalisti kā piemēru, 93% eh, gadījumi rēķini tiek apmaksāti 30 eh, dienu laikā no valsts iestādu puses. Un eh, šeit jautājums par nokavētu maksājumu atgūšanas izmaksām nebūtu būtisks. Runāt par šiem 5%. Tas, manuprāt, neatrisina šo jautājumu. Jautājums ir, kāpēc šie maksājumi notiek primām kārtām un uh, rēķini dažkārt netiek nosūtīts pareizo adresi un tā tālāk. Tā tad ir daudz dažādu vienkāršu iemeslu. Bet, kā es teicu iepriekšējā sanāksmē, e-maksājumu labāka izmantošana un labāka šī elektronisko maksājumu veikšanas gatavība ir svarīgs priekšnosacījums. You know, Tātad šie novēlotie maksājumi bieži vien apvienotajā karalistē nāk nevis no valsts sektora uzņēmumiem, bet no citām pusēm, no citiem uzņēmumiem. Tāpēc šis jautājums, jā, ir ārkārtīgi svarīgs, un mums šobrīd ir dota iespēja to sakārtot. Un tāpēc mums vajadzētu tik tiešām panākt, lai vietējās pašvaldības un valsts iestādes nebūtu tās, kuras šobrīd, kā jau es teicu, ļoti labi veic šos maksājumus, bet lai viņiem rastos iespējas, ka gluži negodīgi un nepamatot šie pasākumi tiek vērsti pret eh, tieši valsts sektoru. Katrā ziņā es pozitīvi vērtēju jūs ziņojumu un es domāju, ka mums turpmākos mēnešus būs ļoti laba sadarbība. Uh, thank you very much, Mrs. Steele. Paldies, Stailers kundzei. Paldies, Stailers kundzei. Es te tagad atcerēšos. Es varu jūs saukt par Katrīnu, tad ir pilnīgi droši. Labi, turpmāk atcerēšos jūs uzvārdu izrunu. Brinkmans kundze no komisijas, vai jūs vēlētos kaut ko teikt vismaz par pāris izteiktajiem komentāriem. Protams, ka nākotnē mums būs iespēja vēl tuvāk pie tā atgriezties. Un tad es došu pēdējo vārdu Vēles kundzei. Brigmanas kundze? <clears throat> Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājkungs. Paldies visiem, kur izteica savus komentārus. Paldies visiem, kuri ir izteikušies par mūsu priekšlikumu. Protams, ka komisija pilnībā apzinās, cik svarīgs ir šis eh, maksājumu kavējumu novēršanas eh, dokuments. Es esmu ārkārtīgi priecīga par to, ka esmu uzaicināta piedalīties arī novembrī organizētajā mini uzklausīšanā. Šo priekšlikumu izvirzīja Vēles kundze. Mēs esam pilnīgi jūsu rīcībā, lai konkrēti izskatītu iespējamās atbildes un iespējamos risinājums jūsu izteiktajiem priekšlikumiem. Kā jau teicu, iespēja mums par to runāt būs arī mini uzklausīšanā. Pāris komentāri par jūsu izteiktajiem jautājumiem. Varbūt atkal ir jāatgriežās pie ietekmes izvērtējuma, un te būtu vesela virkne iespējamo atbilžu un veselu virkne galu, garu atbilžu jūsu izteiktajiem jautājumiem. Bija deputāts, kurš uzdeva jautājumu par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir informēt par tām tiesībām, uh, kādas Eiropas Savienības likumdošana sniedz maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai būtu iespējams eh, saņemt šos eh, maksājumu procentus, tātad lai mazie un vidējie uzņēmumi saņemtu atbalstu. Mēs esam organizējuši veselu virkni informatīvo kampaņu, mēs esam izveidojuši fórumu internetā, kurā var gan iegūt informāciju, gan ar to dalīties. Ir vesela virkni tā saucamo atbalsta tīklu, kur nolūks ir tikai un vienīgi informēt un sniegt padomu maziem un vidējiem uzņēmumiem ir vesela virkne iespēju, kur un kā MVU var saņemt informāciju un arī ar to dalīties. Mums ir, kā jau minēju, vairāki informācijas apmaiņas tīkli un fórumi tam izveidoti. Mums ir iespēja arī apmainīties ar informāciju un to iegūt. Nākamais runājot par maksājumu kavēž, kavējumiem. Kā jau teicu, šīs direktīvas priekšlikums eh, nāks par labu MVU un mums ir arī likumdošana, kas aizsargā MVU. Un eh, tik uzdots jautājums. Tik uzdots jautājums tieši par to, ka nepieciešams kaut ko darīt mikro uzņēmumu labā. Šo jautājumu mēs esam rūpīgi izskatījuši, un eh, tas bija arī viens ļoti konkrēts un īpašs jautājums, ko arī mēs aplūkojām publiskajās konsultācijās. Un uh, mums ir arī tabula, uh, grafiks, uh, numur 2 un 3 kur tieši ir atspoguļots eh, šis eh, aptaujāto uzņēmumu viedoklis. Tātad vai vajadzētu darīt kaut ko īpašu? Un gal galā ir eh, konstatējams, ka nebija pārliecinošs šis nostādījums, ka būtu nepieciešams kaut kas īpašs tieši mikro uzņēmumiem, papildus tam, kas jau šobrīd tiek paredzēts maziem vidējiem uzņēmumiem, mikro uzņēmumiem. Tā tad mēs, protams, esam ņēmuši vērā tieši šo aspektu un esam izmeklējuši arī uh, situāciju. Otrais jautājums iemesls, kāpēc mēs nosakam diferenciāciju, kāpēc mēs nošķiram šos darījumus, tātad valsts un privāto sektoru. Tas ir būtisks jautājums. Mēs paturam prātā, cik svarīgi ir saglabāt līgumslēgšanas brīvības principu, kas arī ir līgumslēgšanas tiesību pamatā. Uh, Un eh, mēs pieņemam, ka būtu vairāk eh, šķēršļi nekā ieguvumi, ja mēs eh, harmonizētu šo maksāšanas periodu komerc uzņēmumu starpā, un tas neatbilstu proporcionalitātes un subsidiaritātes principam. Es ierosinu, ka šos bāzes jautājumus noteikti vajadzētu iekļaut tādā detalizētākā izskatīšanā, mini uzklausīšanā, jo tik tiešām ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs šo jautājumu izpētam kārtīgi un lai uh, šīs eh, kategorijas un šis nodalījums eh, tiktu eh, paklauts arī proporcionalitātei un subsidiartātei. Ir jau nacionālajie parlamenti, kur šo jautājumu ir izskatījuši no subsidiartātes principa, un ir nacionālajie parlamenti, kur jau ir arī devuši savu atzinumu un viedokli, un kur ir piekrituši komisijai tieši šajā skatījumā par proporcionalitāti un subsidiartāti. Bet, protams, Mēs uh, varam atgriezties uh, vēl detalizētāk pie uh, šī pamata jautājuma. Tālāk par šo kompensāciju 5% lampsam, tātad gabalu maksājumu kompensāciju, kas būtu tāds, kā zināms, sots vai soda maksājums, kavēt maksājumu gadījumā, ja maksājumu kavē valsts iestāde. Komisija uzskata, ka tā ir pietiekama eh, summa, preventīva summa, tāpat laikā nav pārāk augsta, lai uh, varētu realizēties korupcijas risks, kā jau šeit tikt izteicis viens viedoklis. Es domāju, ka tā ir tēma, kuru nepieciešams diskutēt, ir nepieciešams to pacelt uh, atbilstošā līmenī, jāuzdod jautājums, vai tas tik tiešām ir mūsu mērķis. Uh, Eh, nodrošināt eh, atbilstošas apstākļus, lai valsts eh, iestādes nākotnē arī ņemtu vērā uzņemtās saistības un ievērot maksājumu termiņus. Katrā ziņā tā ir tēma, pie kuras mēs noteikti vēl varam atgriezties, varam diskutēt. Un, Tas ir jautājums, kas, manuprāt, jā, tik tiešām ir ļoti būtisks saistībā ar šo projektu. Ir vēl citi jautājumi, kas, manuprāt, tika uzdoti. Man šķiet, ka ir pietiekami labi ņemta vērā nepieciešamība direktīvā nofiksēt noteikt šīs summas tātad atgūšanas izmaksām. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti svarīgs jauns elements šajā direktīvā, un tāpat laikā varētu diskutēt par šo spektru, kas ir paredzēts šajā konkrētajā punktā, bet šie jaunie pasākumi varētu tikt ieviest tiesību aktos, un ir iespējams, ka uh, tos eh, arī atbalstītu valsts sektora operatori, un, jo tas viņiem dod tādu labāku aizsardzības uh, mehānismu. Bet, protams, jautājums par tieši procentiem, par šo spektru, par šo lielumu uh, eh, 4. pantā, bet katrā ziņā tas ir pilnīgi atvērts, un uh, par to mēs vēl varam diskutēt. Un katrā ziņā mūs noteikti interesē, kāds būtu jūsu viedoklis šajā konkrētajā punktā. Vēl citi jautājumi par izvērtējumu par valsts uh, budžetu, uh, budžeta pakļautību šiem nosacījumiem dalību valstīs. Tas ir uh, arī šajā ietekmes pētījumā, tur jūs visu statistiku varat atrast. Eh, kā jau es teicu, visi šie statistiskie dati ir šajā pētījumā, un eh, tad iepazīstieties ar tos, ja jums ir vēl kādi papildus jautājumi, tad es domāju, ka noteikti vajadzēs veikt kādus tādus sarežģītus aprēķinus vai pētījumu, jo mums, jāsaka, nav ārkārtīgi daudz un dziļa dati, un tas ir jāņem vērā. Katrā ziņā tas ir viss priekšsādātāji no manas puses pavisam īsi, un gribu teikt, ka mēs esam uh, pilnīgi jūs, jūsu referentu rīcībā, lai varētu sadarboties un lai mēs varētu dot uh, atbalstu uh, jūsu referentiem šajā tēmā. Paldies! Well, thank you very much indeed. Paldies, paldies par šo ļoti labu atbildi, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs nākotnē vēl sadarbosimies. Es tikai vēlējos pateikt, ka no prezidentūras ir ieldies Kansberga kungs, un eh, nebija doma jums šodien dot vārdu, bet es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka prezidentūra piedalās mūsu komitejā sēdē. Un, protams, ka jūs esat laipni aicināti piedalīties arī mini uzklausīšanā. Vēlis kundze, vai jūs ko vēlēties teikt? Paldies, tiešām var izteikties ļoti īsi. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas izteica savus ierosinājumus. Paldies arī komisijai, kas daļai pat atbildēja uz atsevišķiem jautājumiem, tiešām ir skaidrs, ka nepieciešams pirms uzklausīšanas rūpīgi palasīt ietekmes izvērtējumu. Es saprotu, ka tur ir atsevišķi momenti, kas vēl ir jāpapēta, bet tas, ko es tur tiešām neesmu atradusi, ir valsts parlamentu, parlamentu atzinumi. Mani ļoti interesē, protams, gan no Vācijas puses, gan no Austrijas puses, gan arī no citām visām pusēm. Es tiešām labprāt uzzinātu, kāds ir valsts parlamentu līdzekļu uh, viedoklis. Vēl viena lieta, ko vēlos teikt. Dažreiz tiek teikts, ka dažiem maziem uzņēmumiem būtu ļoti grūti samaksāt laikā. Tad, manuprāt, ir tiešām jāsaprot, ka šāda uh, naudas aprite ir ļoti godīga aprite, jo, ja es nevaru samaksāt kādam laikā, tad, protams, kādam, kāds cits nevar saņemt naudu laikā, un tāpēc ir tiešām godīgi noteikumi un likviditāte, un tīpaši likviditātes problēmas, protams, vienkārši tiek pārceltas atbilstoši vai nu pakalpojumu saņēmējiem, vai arī piegādātājiem par jautājumu par tiem 5%, vai tas nav pa daudz, par to mēs vēl diskutēsim, bet skaidrs, ka ir jābūt sankcijām, savādāk nekas nemainīsies, jo taču noteikumi eksistē. Un ja šie noteikumi netiks apstiprināti, nostiprināti ar sankcijām, tad diez vai būtu nepieciešams pārskatīt direktīvu. Tāpēc turpināsim darbu, protams, pie direktīvas. Un tiešām paldies par jūsu komentāriem. Well, thank you very much indeed. Uh... Paldies, Vailers kundzei. Mans priekšlikums būtu sekojoši, ja jūs tam piekristu. Nākamā otrdiena mums ir nākamā, nevis nākamā, bet nu, komitejas sēde tikai no rīta un pēcpusdienā. Uh, Varbūt, ka jūs nākamā otrdien varētu sagatavot jūsu savu veidu laika termiņus un iespējams uzklausīšanas, viedokļu apmaiņas eh, laiku un iespējams laiku arī atvēlēt sarunām ar ēnu referentiem. Varbūt jūs to varētu sagatavot līdz nākamajai otrdienai. Es uzskatu, ka mums ir bijis ļoti labs viedokļu apmaiņas rauns, un iespējams, ka nākamajā nedēļā jūs varbūt vēlētos vēlreiz tos padziļināt. Bet 6. jūnijā varbūt jūs varētu sniegt mums jau savu ziņojumu. Līdz ar to mēs esam pabeiguši šo darba kārtības punktu. Vēlētos pateikties komisijai, padomēji, referentiem, ēnu referentiem. Īpaši liels paldies, kā parasti, tūkiem šodien. Un Es vēlētos jūs uzaicināt rīt visus šeit, šajā pašā telpā, pulkstens deviņos, un rīt mums būs ārkārtīgi interesanti.